Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, labrīt visiem! Nonākam pie Džanako ziņojuma. E, ES militārās struktūras, pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas. Lamsdorfkungs. Jā, priekšādātāji. Pirms mēs sākam balsot, es gribētu tomēr. Es gribētu vēl izteikties. Es gribētu iepazīstināt, jo tas tam nav nekāda sakara ar balsošanu. Es gribēju atgriezties pie vakardienas debatēm, kas norisinājās komitejā. Gribu ierosināt, ka nākotnē, turpmāk, debats tiek īstenotas tā, ka kolēģi nevar pilnībā um, kaut kādā veidā pārņemt visu šo pasākumu un izjaukt visu kārtību. Kaut kāda runātāja no citām organizācijām, kas jauc citiem pa vidu Man tiešām nepatika tas veids, kādā veidā debats norisinājās vakar. Tas nebija pareizi. Nu, varbūt, ka paplašinātajā prezidijā un sekretariātā mēs varētu kaut kā radoši šo situāciju atrisināt, lai nu tā varētu izvairīties nākamreiz. Jo vakar pēc Irākas debatēm eh, vairāk kolēģi pauda sašutumu par to, kā šīs debatas norisinājušās, un es, nu, jāsaka, vismaz daļai piekrītu viņiem. Paldies, nu tad eh, jā, par to runāsim kaut kad tālāk, bet, nu, nevaram sī apgalvot un solīt, ka kaut kas mainīsies. Visi, kas bija klāt, eh, bija tomēr no šīs komitejas, bija tikai divi, trīs cilvēki no citām komitejām. Un, nu, viņiem arī kaut kādā veidā jādod vārds bija. Nu, arī mana sajūta, protams, tāda bija vismaz šis pirmais iespējas tāds, kā jūs teicāt, bet faktiski tā tomēr nebija, ka bija te viss tikai sveši. Un otra lieta, protams, ir tā, ka mm, šādi jautājumi ir koordinātoru ziņā, tātad grupu ziņā mm, šādu kārtību organizēt. Ne jau es kā priekšsēdētājs tagad izpētīšu iemeslus, kāpēc cilvēki izsakās vai nē. Man jābūt neitrālam jāizsakās visiem, kas vēlas izteikties, viņi izveido kaut kādu savu politisku platformu, tās ir viņa politiskās tiesības. Nu, šai, šai gadījumā varbūt šīs tiesības tika ļaunprātīgi izmantotas, bet es nu tur neko nevaru darīt, ja pārējie visi tā kā izmiguši staigā, godīgi sakot. Lai kāds arī nebūtu, paplašinātajā prezidijā par to runāsim un redzēsim, vai ir kādam kādas domas situācijas uzlabošanai. Nu, pirmām kārtām Tālāk jāsaka, ka esmu ārkārtīgi pārsteigts. Un nesaprotu, kā tad jūs rēģētu mm, paši savās valstīs. Nu, piemēram, ja man pateiktu, es te dzirdēju saseks, piemēram, man pateikt, ka lūk, 30 kvadrātmetri tiek piešķirti veselai čupai nelegālo emigrantu. kvadrātkilometri. Nu, es nezinu, tas tiešām ir briesmīgi. Kādas tam visam varbūt sakas? Nu, visa šīs apmetņu, nometņu vieta, nu jā, nav mobilo telefonu, nav interneta, pieslēguma un tā tālāk, visi šie sakari ierobežojumi. Tas man atgādina kaut kādas noslēgtas sektas, tādas kā pastāv Čīlē un ASV, un diez viņi zina, kur vēl. Nu, nav īsti, protams, salīdzinām šīs situācijas atzīst priekšādātas, bet jāsaka, tā ir tāda smadzeņu mazgāšana. Vai ne tā? Lai kāds arī nebūtu, nu redzēsim, kas notiek ar šiem šiem paziņojumiem, kas no tā ir pareizi, kas ne, bet ja tas tā ir, tad jāsaka, tas vienkārši skandalozi. Nu, jāsaka, jebkurš Irākas iedzīvotājs šobrīd ir vēl lielākās briesmās nekā tie cilvēki nometnēs. Tas arī skaidrs. Pilnīgi neproporcionāli arī šī reakcija bija šie uzbrukumi Ašrafas nominē, lai gan man nepatīk visi šie mukaģadīni, es pārakstīju rezolūciju, lai aizsargātu viņus humānu apsvērumu dēļ. Bet es taču neko nevaru darīt, tīri politiski ar šiem cilvēkiem. Nu, un te ir kaut kādā līnija jānovāk. Tam jābūt skaidram. un domāju, ka Kobler kungs tomēr paveicis lielisku darbu pēdējo pāris gadu laikā, lai kāda kritika arī netika izteikta. Un es labprāt gribu, lai tas tiek atspoguļots arī protokolā. Te bija milzīga liekulība šais diskusijās, pilnīgi nelīdzsvarota attieksme, manuprāt, vakar tika izrādīta. Un es domāju, ka tas ir arī tā jā, jāpasaka. Un es turpināšu atbalstīt Koblerkungu. Un, ja komentēji man nepiekrīt, tad tas jums jāsaka man, bet man radās pā, tomēr iespējas, ka mans viedoklis atspoguļo komitejas vairākumu viedokli. Tāpēc ceru, ka jūs man atbalstat un to publiski arī pauž Anna tālāk. Gomešs kundze, jā, es ceru, ka mums būs iespēja to visu apspriest arī paplašinātā prezidijā un gribētu te tikai vienu, lieku, eh, vienu lietu. Es šķiet, jūs nebijāt klāt, kad es teicu to. Es teicu, lūko, ka tā kā Eiropas Savienība maksā 12 miljonus eiro no nodokļu maksātāju naudas, tad mums vajadzētu pieprasīt no Eštons kundzes tomēr ierasties pie mums un atskaitīties. Tā, lai un viņai vajadzētu arī palīdzēt šos cilvēkus pārvietot. Arī tos, kas nevēlas to darīt vai kuriem to neļauj darīt. Un nedrīkst viņus pakļaut šādai smadzeņu mazgāšanai, iebiedēšanai un visāda veida apspiešanai, tā kā tas šķiet notiek šais nometnēs. Un turklāt, starp citu, šie uzbrukumi jau netika vērsti tikai pret Koblerkungu. kungu arī pret Jānu Baškovu, kas ir jaunā delegācijas vadītāja. Es esmu Irākas delegācijas uh, dalībniece, es viena no dažiem deputātiem, kas tur, tur dodas un kas šajā delegācijā darbojas, un es jāsaka, biju vienkārši šokā, kad redzēju, kādā veidā uh, notika uzbrukumi pret Jānu Baškavu, vēstnieku Kobleru un viņu sievu, tīri personīgi. Es pat nācu klajā ar paziņojumu savas grupas vārdā nosodot tāda veida rīcību. Es domāju, ka tādā veidā mēs pilnībā zaudējam jebkādu ietekmi uz šo Irākas situāciju un iespēju palīdzēt Irākas kolēģiem. Viņi pie mums jau aizierasties ļoti bieži, tagad viņi to vairs nedara, jo kā tad jēga? Mēs to vien daram, kā spriedam, spriežam par Mohamedžindīniem. Jā, nē, debats mēs vairs tagad neatsāksim, saka Broka kungs. Tomēr vēlos runāt, saka Landsberģa kungs. Mēs šeit runājam par bēgļiem, par viņu pārvietošanu. Mums jāatminās, ka daļa no viņiem ir pārvietota faktiski uz kapsētām uzbrukuma rezultātā. Ašrafā, un te es runāju arī par Irānas revolucionālās gvardas rīcību, kas darbojas Irākas valdības instrukcijās. Mēs runājam par šiem bēgļiem kā par muhaģedīniem, bet ir arī tādi gadījumi, kad cilvēki tiek nogalināti, kas cieši, kas jau ir dzīvuši Irākā, kas vairs nav kaut kādi ieceļotāji kas cīnītos pret mūsu režīmu. Nu, tāpēc šīs korekcijas, es domāju, arī ir jāievieš šais diskusijās. Un kas attiec uz Kobler kungu, es viņam vaicāju divas lietas vakar. Viena bija svarīgāka un praktiskāka lieta par šo izmeklāšanu attiecībā uz apsūdzībām, kas vērstas pret viņu. Un otra lieta bija par Irānas iejaukšanos. Irākas iekšējās lietās un sadarbību ar Teherānu, un viņš ne uz vienu no šiem jautājumiem neatbildēja. Tāpēc jāsaka, es nevarētu atbalstīt mm, šāda veida rīcību no jūsu puses priekšādātāja. Danke. Thank you. Uh, I just wanted to... Paldies. Saka Lunačakas kundze, es savas grupas vārdā gribētu tomēr precizēt, ka pilnībā atbalstu priekšādātāju Broka teikto. Es pat gribētu, lai mēs paplašinātajā prezijā, prezidijā par to spriežam jau šo pēcpusdienu, un grupas vārdā gribu teikt, ka atbalstu vēstules nosūtīšanu Koblerkungam. Liels paldies! Turpina Broka kungs. Nu, kad es iedomājos, ka šie cilvēki saņēma atbalstu arī no komunistiskās puses pirms tam, uh, Nu, tiešām tad man jā, jābrīnās par to, cik ļoti mainījies viss šis atbalsta process un kā tas šai parlamentā atspoguļojas, nu pat jau pavisam citādi. Un tā tad. Nu, jāsaka, esmu tāds nedaudz frustrēts un vīlies šajos procesos, bet nu beidzot nonākam pie Marietas Dženako ziņojuma. Marieta? Vai jums vēl kas sakāms, pirms mēs sākam balsot? Paldies, priekšsēdētāji. Vakar nosūtīju balsošanas listes tādā izskatā, kā es tās piedāvāju. Un Pārējie elementi jau ir nosūtīti iepriekš. Kolēģiem ir zināmi grozījumi, tā skaitā mutiskie, un nekādu problēmu nevajadzētu būt. Paldies, un tātad pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturs noraidīts, 13. par, pret, atturs noraidīts, 14. par, pret, atturs noraidīts, 15. par, pret, atturs noraidīts, otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts, tālāk 22. par, pret, atturs noraidīts, 23. par, pret, atturs noraidīts, 24. ar mutisko grozījumu par, pret, atturs noraidīt, pieņemts, atvainojos, 25. par, pret, atturs noraidīts, 26. par, pret, atturs noraidīts, 27. par, pret, atturs noraidīts, 28. par, pret, atturs noraidīts, 29. par, pret, atturs noraidīts, 30. par, pret, atturs pieņemts, 32. par, pret, atturs noraidīts, 33. par, pret, atturs noraidīts, 31. par, pret, atturs noraidīts, 34. par, pret, atturs noraidīts, 35. un 36. par, pret, atturs noraidīts, 37. par, pret, atturs noraidīts, 38. par, pret, atturs noraidīts, 39. par, pret, atturs noraidīts, 40. par, pret, atturs noraidīts, 41. par, pret, atturs noraidīts, 42. par, pret, atturs noraidīts, 43. par, pret, atturs noraidīts, 44. par, pret, atturs noraidīts, 45. par, pret, atturs pieņemts, 48. par, pret, atturs noraidīts, 47. par, pret, atturs, 47. par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudīt elektroniski. Labi, 47. elektroniski. Oh, ich habe meine Karte nicht <laughs> drin. Pats savu kartiņu neesmu ievietojis. Ah, eh, die Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot tātad. Jā, vai ich habe sie noch nicht geschlossen. <laughs> Nebija jau vēl beidzis balsošana, vai ne tā? Geschlossen. Bet tagad nu vien beidzam balsot 24 par 18 pret, viens atturējās pieņemts. 48. par, pret, atturs pieņemts, 49. par, pret, atturs pieņemts, 50. par, pret, atturs noraidīts, 3. kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts, 53. par, pret, atturs noraidīts, 54. par, pret, atturs pieņemts, 4. kompromiss par, pret, atturs pieņemts pieņemts, 60. par, pret, atturs, noraidīts, 61. par, pret, atturs, noraidīts, 62. par, pret, atturs, noraidīts, 63. par, pret, atturs, noraidīts, 64. par, pret, atturs, pieņemts, 65. par, pret, atturs, pieņemts, 68. par, pret, atturs pieņemts, 67. par, pret, atturs noraidīts, 68. par, pret, atturs noraidīts, 69. par, pret, atturs noraidīts, 70. par, pret, atturs pieņemts, 71. par, pret, atturs pieņemts, 72. par, pret atturs noraidīts, 73. par, pret atturs noraidīts, 74. par, pret atturs noraidīts, 75. par, pret atturs noraidīts, 78. par, pret atturs pieņemts, 77. par, pret atturs noraidīts, 78. par, pret atturs noraidīts, 79. par, pret atturs noraidīts, 80. par, pret, atturs noraidīts, 81. par, pret, atturs noraidīts, 82. par, pret, atturs pieņemts, 83. par, pret, atturs noraidīts, 84. par, pret, atturs noraidīts, 85. par, pret, atturs noraidīts, mutiskais otrais grozījums par, pret,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 ar mutisko grozījumu par, pret, atturs pieņemts, 96. par, pret, atturs pieņemts, 97. 98. par, pret, atturs noraidīts, 99. par, pret, atturs noraidīts, 100. par, pret, atturs noraidīts, 101. par, pret, atturs Noraidīts 102, 103 par, pret, atturs. Noraidīts 104 par, pret, atturs. Noraidīts 1 par, ar mutisko 4 grozījumu par, pret, atturs pieņemts, 2 par, pret, atturs. Noraidīts 3 par, pret, atturs pieņemts, Un tagad elektroniski balsosim par ziņojumu projektu grozītā versijā. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 par, 11 pret pieņemts. Apsveicam Ženāko kundzi. Un tālāk nonākam pie nākamā ziņojuma par ko jābalso. Jā, bitte sehr. Lūdzu, jūs vēlēties izteikties? Paldies. Gribēju norādīt, ka šī temata sakarā mūsu grupa gribētu iesniegt minoritāru ziņojumu, lai Tas pats attiektos arī uz nākošo ziņojumu. Paldies, referente. Jums ir kādas piezīmes? Gomešs kundze, jūs vēlaties izteikt piezīmes? Jā, pavisam īsi gribēju teikt paldies kolēģiem, kas lieliski sadarbojās, strādājot pie šiem kompromisu grozījumiem attiecībā uz manu ziņojumu. Un gribu te teikt īpaši m, mm, paldies manam asistentam Aleksandram. Viņš lieliski man palīdzēja darbā. So, wir kommen zum Ende. Un tātad. Nu, tātad, sastais grozījums par. Pret atturs pieņemts.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 atturs noraidīts. 52. par pret atturs pieņemts. 55. par pret atturs noraidīts. 53. par pret atturs noraidīts. 54. par. Kas notiek ar 54. Noradīts. 54. Tātad par to jābalso. Pret. Atturs. Noraidīts. 8. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 59. par. Pret. Atturs pieņemts. 60. par. Pret. Atturs. Nor pieņemts.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 atturs noraidīts, 79. par, pret atturs pieņemts, 80. par, pret atturs pieņemts, 81. par, pret atturs pieņemts, 82. par, pret atturs noraidīts, 83. par, pret atturs noraidīts. Vēlties pārbaudīt elektroniski? Labi. Der Antrag der Abstimmung ist. Beidzam balsot. 19 par 24 pret noraidīts. Tālāk 84. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Trešais mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts. Ceturtais mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts. 88. par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 par 23 pret noraidīts. Tālāk. 89 par. Pret atturs noraidīts. 11. kompromiss par. Pret atturs pieņems. Tālāk 94. par. Pret atturs pieņemts. 95. par. Pret atturs pieņemts. 12. kompromis grozījums, ko lūdzu? 12. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 106. par, pret, atturs pieņemts. 5. mutiskais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Tālāk. 108. par pret atturs pieņemts, 109. par, pret atturs noraidīts, 110. par, pret atturs noraidīts, 111. par, pret atturs nu, pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski? 11 elektroniski apšu. 111 elektroniski. So, apšūvis, ka šo. Beidzam balsot. Pieņems 27 par 17 pret 1 atturējās. 114. par pret atturs noraidīts. 113. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 113. Varas, nu? Jā. Abschluss geschlossen. Beidzam balsot. Norādīts 22 par 22 pret. Viens atturējās. Noraidīts. Schwarz-Grün konnte sich noch nicht durchsetzen. Nu, tur neko nevar darīt. 13. kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts 119. par. Pret. Atturs. Noraidīts 118. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Zweiter schwarz-grüner Versuch. Die Abstimmung ist Beidzam balsot. 23 par 21 pret. Pieņemts. Pieņemts. 14. kompromiss grozījums par. Pret atturs pieņemts. Mutiskais sastais grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk mutiskais septītais grozījums par. Kur tad tas atrodas tagad? Nākamā lapusē. T par septīto grozījumu mutisko par, pret atturs pieņemts. 127. par pret atturs pieņemts. 128. pa daļām pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 131. par pret atturs noraidīts. 129. par pret atturs pieņemts. 132. 132 par. Pret atturs pieņemts. Astotais mutiskais grozījums par. Pret atturs pieņemts. 15. kompromiss par. Pret atturs pieņemts. 133. par. Pret atturs pieņemts. 137. par pret atturs noraidīts. 139. par pret atturs noraidīts. 141. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 141. Yes. Abstimmung ist geschlossen.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 16. kompromiss par pret atturs pieņemts. 148. par pret atturs elektroniski. Nein, ah, das ist Gemüse. Ist geschlossen? Beidzam balsot. 34 par 10 pret. Nu, es gribētu jūs lūgt tomēr drošāk celt rokas, tā lai var redzēt, kāds ir balsošanas rezultāts bez elektroniska balsojuma. Kafiju, kafiju iedodiet deputātiem, lai visi pamostas. Simtu četrdesmit devītais par pret atturas noraidīts, 17. kompromiss par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 Noraidīts. Pirmais kompromiss par. Pret atturs pieņemts. 14. par. Pret atturs. Vēlreiz par 14. par. Pret atturs. Anna tagad balso par, pirmīt viņa atturējās. Nav tā, ka jūs nebalsojat, jūs balsojat par visu. 15. par. Pret atturs. Pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret atturs pieņemts. Tālāk trešais kompromiss kursījums par. Pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Pirmais mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts. 28. par pret atturs no pieņemts. 29. atkrīt. 30. par pret atturs pieņemts. 5. kompromiss par pret atturs pieņemts. Otrais mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais par, pret atturas pieņemts. Otrais par, pret atturas pieņemts. Trešais un vienpadsmitais identiski par, pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret atturas pieņemts. Piektais par, vai nu piektais astotam varam balsot kopā? Jā, par visiem kopā par, pret atturas pieņemts. Devītais par, pret atturs pieņemts. Desmitais par, pret atturs pieņemts. Elektroniski par ziņojumu projektu kopumā. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. tieši tāds pats rezultāts kā iepriekšējam ziņojumam? Nē, par vienu balsi e, sliktāk, e, sliktāks rezultāts 33 par 11 e, pret 1 atturās. Apsveic, Anna. Ģeniāli, brīnišķīgi. Un līdz ar to esam nonākuši pie nākamā atzinuma, kura autors ir Eh, grāfs Lāmsdorfs. Aleksandra, vārds tev. Vēlos eh, pateikties ēnu referentiem par eh, labi paveiktu darbu. Kompromiss numur viens par pret atturās pieņemts. 19. grozījums par pret atturās noraidīts. 24. par pret atturās noraidīts. 25. divās daļās jābalso atsevišķi. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. 26. par, pret, atturās, pieņemts. 27. par, pret, nav īsti skaidrs, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Un rezultāts 30, 13 eh, pret 31 noraidīts. 28. par pret atturās noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. Tālāk 35. par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās noraidīts. 37. par pret atturās pieņemts. 38. pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. 39. par pret atturās noraidīts. 40. par pret atturās noraidīts. 41. par, pret, pieņemts. Pieņemts, pieņemts. 42. par, pret, atturās, pieņemts. 43. par, pret, atturās, pieņemts. 44. par, pret, atturās, pieņemts. 45. par, Jā. Šeit bija par 44. iesniegts mutisks grozījums un tam līdzās paskaidrojums, kas izvērš šo tēmu. Jā, bet, nu, cik tālu ir runa par šo mutisko grozījumu, tad viss ir kārtībā. Es vienkārši nenolasu visu to, kas tur ir pierakstīts klāt. Uh, Mēs e, balsojam par to, kas ir balsošanas listē, tā kā e, varam e, pārbalsot par pret atturas pieņemts. 45. tātad pieņemts. 46. par pret atturas nav īsti skaidrs. 46. balsojam par, tagad pret atturas pieņemts Pieņemts. Pieņemts. Ticiet man, nu, nu kā, kā vēl citādāk. Es esmu tikpat dusmīgs, eh, cik viens otrs, eh, bet, nu, tāds notiek. 20 pret 19. Es tik teicu, un jūs man neticējāt. 9.12 par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas noraidīts. 49. par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot.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 Nē. Piektais kompromiss tas ir pieņemts. 58. tagad balsojam par, pret, atturas noraidīts. 60. par, pret, atturas noraidīts. 6. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 74. otrā daļa par pret atturas noraidīts. Septiņdesmit sestais par pret atturas noraidīts, septiņdesmit astotais par pret atturas pieņemts, septiņdesmit devītais par pret atturas pieņemts, astoņdesmitais par pret atturs noraidīts. 81. par, par, par, par pirmo daļu tātad no sākuma. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, kas ir pret? Un kurš atbalsta? Nu, uzmanīgāk, uzmanīgāk. Tātad, kurš ir par? Par otro daļu, 81. Balsojam par, tagad pret. Un tas ir noraidīts. 82. Par, pret, atturs pieņemts. 83. Par, pret, atturs pieņemts. 84. Eh, par, pret, atturs pieņemts. Bet sociālisti nebalsoja par. Vai jūs tiešām balsojat par? Par 85. pār pret atturas pieņemts, 86. pār pret atturas noraidīts, 87. pār pret atturas noraidīts, 88. pār pret atturas noraidīts. Labi, pārbalsojam 88. Par, pret, atturas noraidīts. Nē, jāpārbauda. Nu, tagad uh, izšķirošais gājiens pieder uh, liberāļiem. Beidzam balsot. Nu, tad uh, tautas partijai pievienojušies daži komunisti šajā balsojumā. Nu, ko tad balsosim vēlreiz? Labi, balsosim vēlreiz. 88. Beidzam balsot. Nu, jūs redzat, eh, kāds, eh, kāda vāra piedara vienai vienīgai balsī. Labi, 89. par, pret, atturas, pieņemts. 90. par, pret, atturas. Nav īstas skaidrības. Beidzam balsot. Noraidīts. 91. par pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas noraidīts. 93. atkrīt. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 96. grozījums. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts. 97. par, pret, atturas noraidīts. 98. par, pret, atturas. Nav īstas skaidrības. Balsojam par 98. elektroniski. Beidzam balsot. 22 pret 22 viens atturas noraidīts. Labi, 99. kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 100 balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Tāds partija ir palikusi viena pati. 99 par pret atturas pieņemts, 90 par pret atturas pieņemts, 101 par pret atturas pieņemts, 102 par pret atturas noraidīts. DV1 par pret atturas noraidīts. DV2 par pret atturas pieņemts. DV3 par pret atturas noraidīts. DV4 par pret atturas pieņemts. Vai sociālisti paspēja nobalsot? izņemot Annu, visi balsoja pret, tā kā noraidīts. Pārējie skatījās pa logu. 103 par pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas noraidīts. 97 par pret atturas pieņemts. 98 par pret atturas noraidīts. 104 par pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 108 par, pret, atturs noraidīts. Devītais par, pret, atturs noraidīts. Desmitais par, pret, atturs pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturs noraidīts.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 Paļecka kungs, vai jūs balsojat pret? Beidzam balsot. 24 pār 16 pret pieņemts. EPP un GOE koalīcija ir vienkārši neuzveicama. 16. Eh, noraidīts, 17. par pret atturas pieņemts. 1 šķērsvītra 7 par pret atturas noraidīts. Numur 2 par pret atturas pieņemts. 3 par pret atturas pieņemts. Numur 4 par pret atturas pieņemts. 5 par pret atturas pieņemts. Numur 6 par pret atturas pieņemts. Numur 8 par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to balsojam elektroniski par visu ziņojumu projektu. Tātad elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. 38 par, 6 pret. Apsveicu. Graf Lamsdorf. Dāmas un kungi, Tagad pievērsīsimies ziņojumam par Baltkrieviju, kā arī ieteikumu pārdomai, komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam. Vēlos jūsu uzmanību vērst uz lūk, ko. Pūkstens 10.30 uh, sāksim diskusiju ar Bangladešas ārlietu ministri. Un vēlos, uh, kolēģi, jums atgādināt, ka mums ir vajadzīgs uh, kupls apmeklējums, jo, ja mēs gribam, lai pie mums arī nākotnē ierodas šādi svarīgi cilvēki, tad, uh, ja uh, zāle būs tukša, tad viņi vienkārši pie mums nebrauks. Nu, visi pļāpā un neviens neklausās, ko es saku, gluži kā mājās pie manis. Paldies, priekšsēdētājs! Darbie kolēģi! Pēdējos 19 eh, gados Eiropas parlaments ir pieņēmis 37 dokumentus Baltkrievijas sakarā un 71 dokumentus kuram. Uz situācija šajā valstī un citās tiks apspriesta. Tomēr Šķiet, ka pirmo reizi mēs apspriedīsim Baltkrievijas un attie to, tās attiecības jautājumus ar uh, Eiropas Savienību, nereaģējot uz negatīvajām ziņām no šīs valsts, bet mēģinot analizēt situāciju un piedāvājot konkrētas politiskas darbības. Māja vidū Minskā es pavadīju četras dienas, un man bija četras tikšanās ar valdības pārstāvjiem un 21 tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības, opozīcijas pārstāvjiem, ekspertiem un rietu valstu vēstniekiem. Es atgriezos viņā ar iespaidu, ka varētu zināmos apstākļos būt iespēja at, atsākt politisko dialogu ar Mīnusku, kas būtu noderīgi gan Baltkrievijai un tās pilsoņiem, kā arī palīdzētu radīt labākus apstākļus NVU. Uh, eh, Eh, opozīcijai un brīvajiem mēdījiem. Un gan Briselē, gan Viņā pēc pusgada notiks austrumpartnerības eh, samits. Protams, eh, mēs varētu spērt soļus vēl tālāk, kas tomēr ir iespējams tikai pēc polit politisko ieslodzīto atbrīvošanas un re rehabilitācijas. Tāpat arī opozīcijas partijas Minskā ir aicinājuši atsākt dialogu pēc šo nosacījumu izpildes. Šobrīd oficiālā Minska nosūta vēstījumu Briselei, kā Baltkrievija izskatīja spēju atgriezties pie zināma veida manevrēšanas politikas starp austrumiem un rietumiem. Nav noslēpums, ka daži rietumu politiķi uzskata Baltkrieviju par zūdušu Eiropas Savienībai. Tāpēc va, vajadzētu uzgriezt tai muguru un koncentrēties uz citām kaimiņu valstīm. Es nevaru tam piekrist, jo tādā veidā mēs uzgrieztu muguru ne tikai uh, valdošajām struktūrām, bet arī desmit miljoniem Baltkrievijas iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa dzīvo ciešās eh, saiknēs ar Eiropas Savienību. Un tikai tas fakts, ka kopš 2010. gada lielākais skaits Schengens vīzu eh, tiek izsniegts Baltkrievijai, ja mēs aprieķinam uz vienu iedzīvotāju, apstiprina šīs valsts iedzīvotāju eiro, Eiropas peisko virzību. Tomēr tiek veidot sava veida finansiāls eh, vīžu, eh, vīzu žoks, ņemot vērā ļoti augstos vīzu eh, cenas un garās rindas uh, konsulātos. Tāpat arī robežu kontrolas punktos kravas auto rindas stiepjas 11 km garumā. Domāju, ka vajadzētu likvidēt mākslīgi izveidotās barjeras un atvērt visas durvis e, kontaktiem cilvēkiem starp cilvēkiem. Gribētu paturēt prātā dažas atziņas, kas ir gūtas ilgajā augstākā periodā Ja rietumi pieturētos pie stingrām sankciju politikām pret padomu savienību un satelītu valstīm, vai mēģinātu, vai distancētos no e, izolētajām austrumu bloka valstīm, nebūtu e, bijušu tādu reformatoru kā Gorbačovs un viņa sabiedroto e, Maskavā. Viņu aktivitātes un augstā kara stereotipu likvidācija bija iespējama tikai pateicoties e, ļoti daudz iesaistē, kas dzīvoja dzelzs priekškar rietumos. Sabiedriskās domas aptaujas e, apliecina, ka Lukašenko atbalsta ap 30% iedzīvotāju, 10-15% Baltkrievu atbalsta opozīcijas spēkus. Un pastāv aizdomas tomēr, un un eh, domstarpības, tomēr ir signāli, ka veidojas politiska konsolidācija. Tāpat ir jādomā par piemērotu saziņas kanālu ar valsts iedzīvotājiem. Un ļoti bieži mēs par situāciju varam lēmt par mēdīju ziņojumiem. Savukārt deputāti bieži vien nevar saņemt vīzas eh, valsts apmeklējumam. Tomēr pared, ceru, ka paredzamā Tautas partijas delegācija uz Minsku notiks jūlija vidū. Tā būs tikai otrā pēdējā desmitgadē. Un tāpēc tas palīdzētu uzcelt apziņu mūsu vidu par Baltkrieviju. Es kopā ar kolēģiem ceru, iekļaut esošajā tekstā taustāmāku saturu, uzsverot Eiropas Savienības politiku uh, principus, it īpaši more for more. Tāpat jāuzsver, ka cilvēku tiesību situācija 12. gadā un formulējums, kas balstīts uz Vesnā centra pētījumiem attiecībā uz politiskajiem arestiem, neatspūguļo pilnībā situāciju valstī. Rekomendācijā tas eh, parādījās tāpēc, ka vajadzēja tekstu saīsināt un pēdējā brīdī un būs iespēja atgriezties pie paplašinātas versijas. Šo uh, sadaļu koriģēs mani kolēģi. Varbūt es kļūdos, bet pēc tikšanās ar Baltkrievijas iedzīvotiem ekspertiem politiķiem secim sekojošo. Situācija valstī mainīsies tikai tād, kad mainīsies sabiedrības noskaņojums, kas būs iespējams tikai tād, ja būs vairāk kontaktu starp Eiropas Savienības un Baltkrievijas pilsoņiem. Pirmkārt, domājot par Baltkrievijas iedzīvotājiem un viņu labklājību, es domāju, ka nevajadzētu atbalstīt um, Baltkrievijas valdības uh, izolācijas politikas. Tāpēc vajadzētu rūpīgi izvērtēt netiecīgās Eiropas Savienības sankcijas un to, kā tās ietekmēs Eiropa, uh, Baltkrievijas iedzīvotājs. Domāju, ka pastāv iespēja sasniegt pozitīvus rezultātus, tāpat arī dialogs, modernizācijas programma ir daudzsološi, un tas palīdzētu stiprināt, stiprināt pilsonisko sabiedrību un cilvēku izpratni pār reformām. Esmu pateicīgs saviem parlamentu kolēģiem, ar kuriem sadarbojos pirmā projekta sagatavošanā, kā arī ārējās darbības dienesta un uh, citu ģenerālu direkciju un komiteju deputātiem, locekļiem, darbiniekiem, kā arī ekspertiem no Baltkrievijas un citām valstīm. Paldies par uzmanību un e, cerīgi raugos uz atvērtām un karstām debatēm, e, kurās varēs atspoguļot e, mainīgo situāciju Baltkrievijā. Paldies! Nākošais runātājs Līzeks. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzstāšos Protaševiča kunga vārdā, kurš šobrīd atrodas Kijevā. Viņam jātieks ar Ukrainas premjerministru, un tāpēc viņš nevar būt šodien kopā ar mums. Es vēlos pateikties Paļecka kungam. Protaševi, deputāta Protaševiča vārdā par sagatavotu ziņojumu un par sadarbību kopš paša sākuma. Ir atsevišķi elementi ziņojumā, kurus mēs varam diskutēt, tomēr vairākas lietas ir jāpasaka skaidri, izlēmīgā veidā. Mēs neesam pret dialogu ar Baltkrieviju un tās lēmēja iestādēm nākotnē, bet ir skaidri jāapzinās, ka atsevišķi nosacījumi ir jāīsteno NVO, kuri nodarbojas ar cilvēktiesībām, pauž negatīvus atzinumus par cilvēktiesību ievērošanu Baltkrievijā. un progress šajā jomā nav vērojams. Runājot par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, par opozīcijas politisko partiju aktivitātēm, par NVO, un tāpat Runājot par polijas minoritāti Baltkrievijā, šī minoritāte nevar brīvi rīkoties. Arī šis jautājums nav atrisināts. Poļu organizācija Baltkrievijā tiek pakļauta dažāda veida vajāšanām. Un, lai atgrieztos pie politiskiem jautājumiem. Brīvas Vēlēšanas Baltkrievijā nav tikušas organizētas, un paredzamā nākotnē nav paredzamas, ka tādas varētu notikt. Attiecībām ar Baltkrievijas um, parlamentu ir jābalstās uz brīvām vēlēšanām, kurās piedalās opozīcija. ar novērošanu no ārpuses, ar novērotājiem par to, kā norit balsu skaitīšana. Un šādos apstākļos mēs nevaram turpināt dialogu ar Baltkrievijas E, prezidentu. Šeit ir runa par pamatprincipiem, kas ļoti daudzas reizes ir apspriesti mūsu parlamentā, bet, kā jau es tikko norādīju, šie jautājumi nav atrisināti. Pamat nosacījumi, lai darbotos pilsoniskā sabiedrība, lai brīva būtu opozīcija, nav at, sasniegti. Baltkrievijā ir politi ieslodzītie atkārtoju, ka uzstājos deputātu Protaševiča vārdā un kā ēnu referents sadarbosies ar deputātu Paļecki. Bet mēs uzskatām, ka ik viena veida dialogs e, var notikt, ja šos nosacījums iespektē Baltkrievijas e, valdība. Paldies, Līze kungs. Jūs ļoti labi pārstāvējāt deputātu Protaševiču. Aneminīts, vai jūs vēlaties izteikties? Nē, man kā ēna referentiem nav nekas sakāms. No zaļajiem tagad. Šulcu kungs. Paldies. Gribu pateikties um, deputātam Paļeckim par izsmaļošo ziņojumu. Tomēr daži punkti jāprecizē. Piemēram, cilvēktiesību situāciju, uz kuru mums ir atšķirīgs skatījums. Mēs nedomājam, ka situācija būtu uzlabojusies ar Vesnā, ar Helsinku komiteju. Visi domā tieši tāpat, ka situācija nav uzlabojusies. Nevaram teikt, ka tā būtu pasliktinājusies. Tomēr Eh, norit arestī, spīdzināšana, eh, kam tiek pakļauti cilvēktiesību aktīvisti, eh, žurnālisti, opozicionāri, no, tiek patvarīgas darbības. Tāpat ņemot vērā apstākļus valstī, ir īpašais anoziņojums Un uh, ļoti svarīga, mūsuprāt, ir apziņas ieslodzīto atbrīvošana. Un šeit nav runa par Eiropas Savienību, kam baidzētu modernizēties, bet tas drīzāk būtu jādara otrai pusē, kam viņi, kam viņi nav gatavi. Kamēr tas nenotiek, mēs nekur eh, tālu uz priekšu nepavirzīsimies. Par sankcijām būsim piesardzīgi. Pirms sankcijas mēs atceļam, ir jānoskaidro, kāpēc tās vai citas sankcijas nav darbojušās. Un ir jāredz, cik šīs sankcijas ir efektīvas. Par sadarb parlamentāro sadarbību man īsti nav skaidrs, jo rez decembra rezolūcijā mēs skaidri norādījām, ka mēs neatzīstam Minskas parlamentu, kas arī nedarbojas Eironest ietvaros. Tā ir arī iepriekšējais runātājs sacīja ka vēlēšanām ir jābūt brīvākām, atvērtākām, un kādas nekad nav notikušas Baltkrievijā. Varbūt eh, šeit ir konstruktīvi elementi, tomēr izturēsimies kritiski pret situāciju. Paldies, Tānoka kungs, DCR grupas vārdā. Paldies, es ļoti rūpīgi klausījos jūs tas paļēc, kas sacīja to, un augsti cienu viņām Eh, pieeju. Es eh, jau gadus desmit rūpīgi sekoju Baltkrievijas notikumiem. Diemžēl nepārāk daudz nav mainījies. Dažāda veida politikas ir izmēģinātas, bet panākumi īspaliek ir bijušas dažādas apņemšanās un, un piedāvāts atbalsts, bet nekas nav pārāk pavirzījies uz priekšu ar Lukašenko, kurš ir visai sarežģīts gadījums, diktators, kas cieš no paranojas un uh, ir spēcīgi ar, argumenti abās pusēs par iesaistīšanos, neiesaistīš, neiesaistīšanos. Es nesen tikos ar Milinkēviču, kurš atbalsta Paļetskalīnu, tāpat es tikos ar opozīciju Bratislavā, kas ir ar atšķirīgu līniju, un pat Lukašenko opozīcija ir sašķelta par to, kāda būtu vislabākā pieeja. Nu, mana grupa baidos, ka pagaidām esot ļoti nobažījusies par progresu trūkumu demokrātijas, pamatiesību ziņā. Um, un domā, uzskatot, ka sankcija atcelšana būtu priekšlaicīga, eh, pat ja tās nav pārāk ietekmējušas ekonomiku, mums tomēr ir jāredz vairāk progresa, pirms mēs speram soļus uz priekšu no Eiropas parlamenta puses. Mēs neatzīstam viņu parlamentu, un diemžēl Baltkrievija ir visai bēdīgs stāsts tās iedzīvotājiem, taču cerēsim, ka tuvāko gadu laikā situācija uzlabosies tomēr. Esmu nobažījies, lai gan es neredzu problēmas uh, uzlabot vīzu nosacījumus Baltkrievijas studentiem. Tomēr valdības līmenī situācija ir ļoti daudz darāmā. Paldies, Tanaka kungs, Gāler kungs, nākošais runātājs. Paldies! Jau ļoti daudz ir pateikts, ko es neatkārtošu. Gribu pateikties deputātam Paļeckim par viņa vaļsirdību, par um, atvērtību. Un ziņojuma sakarā domāju, ka ir pieminēti visi temati, kas bija jāpiemina. Pirmais punkts, manuprāt, ir īpaši svarīgs stiprināt. Eh, pieprasīt eh, polit ieslodzīto atbrīvošanu un turklāt šķiet, ka ir Eh, jādomā, ka vairāk ir vajadzīgas politiskas reformas, bet es gribētu atgriezties pie jautājumu, kur pilnībā atbalstu, runājot par kontaktiem ar pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāpieliek pūliņi, lai mēs varētu samazināt eh, vīzu nodevas, ļoti svarīgi ir kontakti starp cilvēkiem, un šādiem kontaktiem ir jādod iespēja mazinot vīzu nodevas. Domāju, ka tas būtu pakalpojums iedzīvotājiem un nevis valstī valdošiem režīmam, un ar iespēju ceļot cilvēki var redzēt, kas notiek citur, atgriezties ar saviem iespaidiem no ārpus un uzturēt kontaktus ar cilvēkiem Eiropas Savienībā. Domāju, ka šajā sakarā mums ir labāk jāsadarbojas. Paldies, Gālērkungs, nākošais runātājs. Pal Būzeks, paldies priekšsēdētāji, es gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Mums varbūt atšķirīgi viedokļi šajā sēžu zālē, taču mums ir tāpat iespēja tos paust atklāt. Šis ziņojums e, sniedz daudz, tā skaitā runājot par atvērtību Baltkrievijai. Un šajos apstākļos Un Baltkrievijas gadījumā mums ir grūtības atrast līdzsvaru starp attiecībām ar varas iestādēm, kas ir nepieciešams no vienas puses un no otras puses ar apmierinošu eh, atbildi tiem, kuri ir nostājušies pret šo režīmu, pret diktatūru un sagaida no mums atbalstu. Šis līdzsvars ir nepieciešams Rietumu Balkānos, Austrum partnerības valstīs, atsevišķās Arābu valstīs un citur. Mēs negatavosim mūsu atzinumus un ziņojums tā, kā mums to diktēs opozīcija, bet tā kā mēs saskaramies šeit ar ļoti nepiekāpīgu diktatūru, mums vajadzētu ņemt eh, vērā visu diapazonu. Ziņojums savā pašreizējā izskatā neatbilstu pilnībā tam, ko mēs sagaidām no Baltkrievijas. Mums ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība Un tajā pašā laikā mūsu reakcija Baltkrievijas varas iestāžu sakarā, ir, tai ir jābūt ne, nepiekāpīgai, ņemot vērā situāciju ar opozīciju, ar politieslodzītajiem, ar to, ka notiek tāds zināms regress. Mūsu Atsacīšanās no šādām attiecībām ar Baltkrievijas eh, lēmē iestādēm netiktu pareizi un labi uztverts no Baltkrievijas sabiedrības puses. Referenta kungs, mēs varam būt ar atšķirīgiem viedokļiem mūsu komitejā. Un eh, domāju, ka ziņojums ir jākoriģē, lai parādītu mūsu nepiekāpīgāko nostāju tajā pašā laikā, pasvītrojot mūsu vēlmi uzturēt attiecības ar Baltkrievijas sabiedrību, mūsu atvērtību un eh, šī, šīs apņemšanās nepārējošo garu. Tāpat arī varētu mēģināt mazliet uh, koriģēt šo nostāju ziņojumā, lai at, labāk atspoguļot mūsu pozīciju. Šeit nav runa par to, ka mēs varētu piekāpties um, un pakļauties Baltkrievijas uh, varas iestāžu viedoklim, bet tā kā situācija šajā valstī ir tik sarežģīta, tad mums ir jānodrošina tas, ka mēs saņemam atbalstu no Baltkrievijas opozīcijas. Paldies. Nākošais runātājs eh, Pēterings, eh, mūsu nākošais sodītājs. Paldies. Es gribu teikt lielu paldies Paleckas kungam par viņu sagatavoto ziņojumu. Un domāju, ka mums ir ne tik vien politisks, bet arī morāls pienākums palīdzēt iedzīvotājiem Baltkrievijā. Un gribu norādīt uz vēl vienu aspektu, kas gan tika pieminēts, eh, un tāpēc lūkšu jūs piedošanu, bet es gribu tomēr to vēlreiz uzsvērt, respektīvi Viļņā, Lietuvas galvaspilsētā, ir, iz, eh, ir universitātes trimdā, Baltkrievijas universitātes trimdā, un tur studē jaunieši no Baltkrievijas. Uh, Un mans ieteikums būtu, kā Eiropiešiem un kā Eiropas parlamentam tālāk atbalstīt šos jauniešus, ļaut viņiem iesaistīties sarunās ar rietumiem un arī finansiāli viņus atbalstīt. Tie ir lieliski jaunieši, um, kad es viņu, viņu ar viņiem tikos, viņi tad viņi teica, ka viņi arī gribētu reiz dzīvot brīvībā, demokrātijā, tiesiskā valstī, un es domāju, ka mums šīs cerības vajadzētu kaut kādā veidā palīdzēt viņiem piepildīt, un tāpēc gribētu atbalstīt Palecka kungu viņa rekomendācijas un centienos. Paldies, Patrinkungs! Tālāk došu vārdu Sariešam Vojskim, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji! nu, reizēm dzirdam pārāk daudz diplomātijas, un tad tas viss nonāk pie, tādas, pie tādiem tukšiem vārdiem. Un te es jums varu teikt, es neesmu pateicīgs referendam. Nē, man vi vispār riebis šis viņa ziņojuma projekts. Kā jau Palecka kungs norādīja, parlaments ir izteicies par, par Baltkrievis jautājumu 37 reizes iepriekšējo gadu laikā. Un pirmo reizi ziņojumā eh, tiek, nu, rād, parādīt kaut kāda pilnīgi cita nostāja no parlamenta puses, nekā tas bijis iepriekš. Es nemaz nerunāšu par tām ziņojumu daļām, kurām es piekrītu. Nē, te, protams, ir arī labas daļas. To nevar noliegt, bet to nav vairākumā bet pievērsīšos tam, ko uzskatu par šo slikto ziņojumu sadaļu. Tātad ne tik vien referents novēršas no Eiropas parlamenta ieņemtās nostājas, kas ieturētu gadu gaitā. Viņš pirmām kārtām runā pretīm arī tautas partijas līnija. Tas nozīmē, ka mēs paši neizsakamies konsekventi. Uh, Otrām kārtām viņš runā pretim realitātei, kad pastāv Baltkrievija. Pirmo reizi parlaments referents nostājas oficiālās Minskas pusē, sakot, ka lūk, ir uzlabojumi cilvēktiesības situācijā šai valstī. Tā nav taisnība. Un viņš iesaka atcelt sankcijas, kas tika noteiktas Baltkrievijai no Eiropas Savienības puses vienpusējā kārtā. Tātad viņš ne tik vien apšauba Eiropas parlamenta nostāju, bet arī Eiropas Savienības nostāju kā tādu. Vienlaicīgi apstrīdot arī pašu doktrīnu, kas ir mūsu visu politikas pamatā, respektīvi nepieciešamību vismaz dubulti pārbaudīt, pirms mēs nogriežam šo drēbi, respektīvi atceļam sankcijas un pārliecināmies, ka situācija ir uzlabosies. Bet situācija uzlabosies nav, nav ne mazāko pierādījumu, ka tā tas būtu noticis. Lai kur mēs šos faktus nemeklētu, tas ir redzams kopš demokrātiskās opozīcijas apspiešanas, kas visi ir ietupināti cietumos, nemaz nerunāt arī par Saharau balvas piešķiršanas eh, pavadošajiem notikumiem, redzam, ka politieslodzītie sēž cietumā, un Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā visas politiskās partijas vienmēr ir teikušas, ka galvenā sarkanā līnija ir šie politieslodzītie. Bīts, kas parlamentu Eiropas Savienību neatzīst, Mēs, protams, pievaram acis uz daudzām kļūmēm parlamentārajās demokrātijās citās austrumu valstīs, bet ne Minskas parlamentam. Šis parlaments nav starptautiski atzīts. Vakar pat vadīju darba grupu Eironest ietvaros, kas strādāja ar Baltkrievijas jautājumiem. Un vispārējā nostāja un nu, klimats šai sar sarunā bija tāds, ka parlamentāriešiem gan no šī parlamenta, gan arī no mūsu partnervalstīm eh, ir tāda, ka jāizkritika kritika vien par Baltkrieviju. Tāpēc tā nav nekāda sagadīšanās, ka seši pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un opozīcijas partiju pārstāvi, ku, to partiju pārstāvi, kur līderi ir cietumos, šo ziņojumu daļu uzskat vienkārši par skandalozu. Jūs, referenti, atsaucaties uz principu vairāk par vairāk, more for more, bet jūs ierosinat vairāk par mazāk. Jūs gribat dot viņiem vairāk par to, ka nekas nav izdarīts. Vai jūs neatcerties vairs cīņu par demokrātiju un brīvību? Jūs neatcerties, kā tika gaidīts atbalsts no Rietuma Eiropas un no Eiropas Savienības, vai jūs neatcerties, cik ļoti bija vajadzīgs mol, po, morāls un politisks atbalsts, un cik vīlušies mēs bijām, kad šis atbalsts netika dots, vai jūs esat to aizmirsis? Paldies, Sarjušam Voskim saka priekšādātājs tālāk Prēdis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lielākā daļa kolēģi jau pateica visu, kas sakāms par šo jautājumu, bet man ir jautājums, ko vēlos uzdot referentam Palēckis kungam. Un te gribētu saukties nu pat uz Sarjošu Vaļsku teikto. Ziļo, ziņojumā teikts, ka uzlabosies cilvēktiesību situācija Baltkrievijā, un nu, tad gribu vaicāt referentam, kā jūs varētu tālāk paskaidrot šo savu apgalvojumu. Esmu ārkārtīgi pārsteigts par to. Neticēju savam acīm, kad redzēju šos vārdus ziņojumā. Es nebūtu bijis pārsteigts, ja būtu redzējis, ka situācija ar cilvēktiesībām ir tikai pasliktinājusies. Tas mani nebūtu pārsteidzis. Tāpēc gribu, lai referents paskaidro šo savu apgalvojumu. Ko viņš domā ar šo uzlabojumu cilvēktiesību situācijā? Viņš saka, lūk, 2012. gadā noticis uzlabojums cilvēktiesību situācijā. Es nesaprotu to. Paldies, jāpret, kungs, tas ir labs jautājums. Un Landsbergi, kungs, jums tālāk vārds. Jā, man ir pāris piezīmes par šo ziņojumu. Viens no ziņojuma mērķiem, kas ļoti labi arī izkristalizējas, sadaļā par politisko dialogu ir mēģināt mainīt vīzu piešķiršanas režīmu. Un piedāvāt ideju pat varbūt atcelt šo vīzu liegumu, kas attiec uz ierēdņiem. Es uzskatu, tas ir nepareizi. Izmaiņu nav nekādu, nav pilnīgi nekādu uzlabojumu. Uh, šī nesodāmība tikai turpinās, bet mēs tagad ierosināsim atcelt šo vīzu liegumu valsts ierēdņiem un atjaunot kontaktus ar valsts struktūru pārstāvjiem? Kam noteikti šis vīzu liegums? Nē, redzu te pretrunas. Pretrunas pret pašu princ, pamatprincipu, ka vienīgais iespējas kā ietekmēt šo stagnāciju un attīstību, ir progress. Un tāpat arī domāju, ka vajadzīgs skaidrāks formulējums atsevišķās ziņojuma daļās. Tur, piemēram, ir punkts par vēlēšanu kodeksu reformu. Bet vēlēšanas taču šeit Baltkrievijā nenotiek. Tāpēc nevajadzētu vispār izmantot šādus vārdus. Daudz pareizāk būtu mudināt Baltkrievis varas iestādes ieviest vēlēšanu likumu un izvēlēties vēlēšanas, nevis iecelēš, iecelšanas procesu. Protams, līdzīgi mēs varētu izturēties arī pret Krieviju, nenoliedzami. Bet, nu, te, attiecībā uz Baltkrieviju, mēs esam te drosmīgāki, mēs daudz vairāk esam gatavi pateikt, ko domājam par situāciju. Tāpēc runāt par reformām vēlēšanu likumā vai kodeksā ir pilnīgi muļķīgi. Parunāsim tiešus vārdus. Tālāk par minoritātēm, par mazākumu tautībām. Ir izteikta rekomendācija piešķirt vienlīdzīgas, noteikti vienlīdzīgas nosacījumus Bet vai tad šeit nerunājam vienkārši par izdzīvošanu? Šiem, piemēram, lietuviešu mazākuma tautības grupējumiem vienkārši ir jācīnās par izdzīvošanu. Tepat nerunājam par kaut kādiem vienlīdzīgiem apstākļiem. Nē, runājam par primitīvu izdzīvošanu. It īpaši ņemot vairāk ir tādas jomas, ka, piemēram, ņemot vērā to apstākli, ka tiek celta kodola elektrostacija šai teritorijā, nu tas nozīmē, ka visa šī teritorija mainīsies, mainīsies demogrāfiskā situācija, pilnīgi viss. Nu, varbūt, ka viņi grib izspiest šo mazākumu tautību no savas teritorijas. Un tad tālāk mēs šeit mudinām Baltkrieviju ievērot drošības standartus kodolu stacijās. Tas ir tāds vispārīgs punkts. Bet tas ir ārkārtīgi maigs formulējums. Ja mēs runājam par jaunām kodola stacijām, 30 km no Viļņas, no Lietuvas robežas, no, no Eiropas Savienības galvaspilsētas, priekšādātājs mēģina runātāju pārtraukt. Tas ir nepieņemams, tomēr turpina Landsberģi kungs. Priekšādātājs turpina Landsbergi kungu pārtraukt. Nē, šeit nav izteikti nekāda kritika, turpina Landsbergi kungs. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Diemžēl mums debats ir jāslēdz. Pavisam, eh, vēl tikai pavisam izdošu vārdu Neicis kundzei un tad referentam. Aneminēca. Mums nav bijusi iespēja manā delegācijā šo ziņojumu projektu apspriest. Bet, nu, klausoties šajās debatēs, ko dzirdu telpā, ir tapis skaidrs, ka referenta nostāja tomēr ir tāda, kam lielākā daļa delegācija un dalība valsts pārstāvjiem nevar piekrist šai komitejā. Un, ja skatos uz laika grafiku, tad redzu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir jau nākamnedēļ, 5. jūnijā pulkstens 12. dienā, bet es domāju, vai nebūtu prātīgi šo periodu tomēr pagarināt? tā lai referents var šo jautājumu apspriest ar citām delegācijām, ir ārkārtīgi mulsinoši jebkuram referentam tajos gadījumos, kad viņa ziņojumu vienkārši noraida, tāpēc, ka vairākums nepiekrīt viņa domai no, nu, no, vien, uz, no vienas puses kolēģis ļoti labi saprot to frustrāciju un vilšanos, ko jūs paužat attiecībā uz Baltkrieviju. Jā, daudziem no mums ir tāda sajūta, ka ir izmēģināts viss kaut kas un nekam nav bijis nekāda rezultāta. Nu, tad tā rezultātā, jā, nu, neret mums gribas teikt, nu, tad kāpēc mums vienkārši nemainīt atkal uh, virzienu, bet darīt to pašā plenārs, plenāra sesija perioda beigās pirms vasaras brīvdienām varbūt nav tomēr pareizi. Es domāju, vajadzētu pagarināt šos termiņus tā, lai referents var turpināt vienoties ar uh, pārējiem, varbūt jāpārceļ arī balsojums uz plenāra sēdē nevis uz septembri, bet, teiksim, vēl vairāk, tā lai mēs varam panākt vienprātīgu viedokli, jo šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un būtu ārkārtīgi negatīvi parlamentam kopumā atkal sagatavot kādu ziņojumu, kas tiek noraidīts. Un baidos, ka tā tas notiktu šai gadījumā, nu tā vismaz man šķiet klausoties jūsos kolēģi. Tāds ir mans ierosinājums. Paldies par šo ierosinājumu, turpina priekšsādētājs. Mēs varam pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu uz 12. jūniju tā, un varbūt arī lūksim, lai šie grozījumi ir angļu valodā, un tāpēc varētu labāk tos visus apspriest. Serešu Vojska kungs, ministra kungs jau gadu, es atbalstu balsojumu pārliekšanas vēlāku laiku, grozījumu iesniegšanas termiņu vēlāku laiku, jo Nevaram jau zināt, vai oktobrī Baltkrievi vispār tiks uzaicināt uz samitu. Jā, tas ir skaidrs. Palēckis kungs, lūdzu, jums pavisam, pavisam īsi vēl vārds. Paldies! Nu, kā jau es paredzēju, diskusijas ir ļoti kaismīgas, ļoti godīgas, atklātas. Paldies visiem, kas izteicās par manu ziņojumu. Tiešām priecājos dzirdēt, ka divi bijušie parlamentu priekšsādātāji arī piedalījušies šajās diskusijās, Buzekungs un Poterinkungs. Un es gribu uzsvert vēlreiz, vēlreiz, ka mums ir bijis tik ārkārtīgi daudz rezolūciju un sagatavot dokumentu par Baltkrieviju, kur esam rēģējuši uz visiem negatīviem notikumiem valstī, ka pirmo reizi tagad, pēc šiem deviņiem gadiem, kopš es strādāju šajā parlamentā, mums ir debats par situāciju Baltkrievijā. Un domāju, ka tas ir tāds milzīgs pluss parlamentam kopumā. Kas attiecas uz to, kā dažādas notikumus interpretēt, nu šķiet, kolēģi, mēs, jums nav bijis laika izlasīt šo ziņojumu, jo jūs nācāt klēt ar tādiem apgalvojumiem, kas nebūtu neatbilst mana ziņojuma būtībai. Un kas attiec uz jūsu jautājumu, esmu gatavs atkārtot to visu vēlreiz, tieši tāpat kā es to um, teicu savos sākuma vārdos, var to atkārtot, kā šis formulējums tika izveidots. Bet varam to darīt privātā sarunā. Es arī uzskatu, ka būtu labi pārlikt grozījumu iesniegšanas termiņu uz vēlāku laiku, pagarinot to. No otras puses, protams, būtu arī labi tomēr izstrādāt parlamentu nostāju līdz Viļņas samitam. Un, ja iespējams, tad varbūt nu, šos abus jautājumus saskaņot laika ziņā. Es zinu, ka laika mums īsti nav, tāpēc vēlreiz gribu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs. Īpaši gribu teikt paldies lielu Jaceka, Jacekam Protaševičam, ēnu referentam, ar ko mēs e, risinājām dziļas un garas sarunas un spriedām par dažādām nostājām un uzskatu, ka beigu beigās mums izdosies produktīvi un konstruktīvi sastrādāties, mainot, grozot šo ziņojumu un padarot to par tādu, kas atspoguļo parlamentu nostāju. Viegli tas nebūs, bet es domāju, ka tas ir izdarāms. Paldies! Liels paldies! Turpina priekšādātājs! Tātad pirmām kārtām nolēmām pārlikt grozījuma ieslēgšanas termiņu uz vēlāku laiku, līdz 12. jūnijam, 2012. dienā, nu un tad redzēsim, kā tālāk sakārtot darba kārtību, kā salikt tālākos termiņus. Nu un tagad šis punkts ir izskatīts, un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, kur pie mums ieradies Banglade, ierusies Bangladešas ārlietu ministra. Pāris minūšu pārtraukums.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 mūsu vidū. Bangladešas ārlietu ministri Dipu Monī, kas ar mums padalīsies ieskatos par jaunākajiem notikumiem Bangladešā. Sirsnīgi sveicu jūs! Jūs esat pirmā sieviete ārlietu ministrs amatā jūsu valstī. Jūs arī esat eh, viena no Bangladešas Avami līgas eh, līdz sekretāriem, un eh, tas apliecina to, ka jūsu rokās ir īpaša ietekme jūsu valstī, kas ir kas krietni pārsniedz ārlietu ministra eh, spējas un iespējas. Mēs labi pazīstam jūsu eh, nelokāmo iestāšanos par sieviešu tiesībām un sociālo attīstību. Jūs esat strādājusi šajās jomās pirms kļuvāt par ārlietu ministri, un tāpēc ar prieku ar jums parunāsimies, lai runātu par jaunākajiem notikumiem, piemēram, Bangladešas tekstilu rūpniecībā. Mums ir daži jautājumi par uh, sociālajiem standartiem, darba uh, drošības standartiem, darba likumdošanu, tirzniecības politiku, attīstības uh, iespējām un dažādām atbalsta iespējām Bangladešai un iespējam iesaistīt Bangladešu ciešākā tādā starptautisku attiecību lokā, sekmējot attīstību jūsu valstī. Ja esmu saņēmis eh, pareizi informāciju, tad eh, šī gada nogalē jūsu valstī būs vēlēšanas, tāpēc eh, ir īpaši vērtīgi šodien ar jums tikties. Ministres kundze, vārds jums. Jūs ekscelence Elmāra Brok, Eiropas parlamentāra lietu komitejas priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi, novēl nu jums labu rītu. Iesākumā vēlos eh, paust eh, atzinību un eh, apliecināt pagodinājumu, ko esat man izrādījuši, uzaicinot mani šeit, un par to, kā jūs esat iestājušies par taisnīgumu Bangladešā. Bangladeša, Rietuma Eiropa Eiropas eh, pilsoņu apziņā pārsvarā nefigurē, un ja figurē, tad tikai pateicoties negatīviem dažādiem pavērsieniem. Un Bangladeša izpelnās eh, starptautisko mēdīju atzinību pārsvarā negadījumu un avāriju dēļ. Bet eh, Bangladešai pasaulē ir daudz ko vairāk piedāvāt, ne tikai negadījumu un avārijas. Un uh, labprāt ar jums padalītos šādā informācijā. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz pāris aspektiem un pavērsieniem, kas, eh, kurus iespējams atradīsiet par interesantiem. Pirms 42 gadiem Bangladešas valsts dzīva asiņaina kara uh, vidū un daudz šaubījās par to, vai šī nācija valsts spēs izdzīvot. Uh, eh, tās iedzīvotājs skaits bija milzīgs, resursi mazi un Bangladeša līdz ar to Eh, cīnās par izdzīvošanu, bet pateicoties mūsu cilvēku neatlaidībai, esam pierādījuši, ka kritiķiem eh, nav taisnība. Mēs ne tikai izdzīvojam, bet arī progresējuši esam horizontāli un vertikāli. Aizvadītajā desmitgadē mūsu saimnieciskā izaugsme ir bijusi vidēji 6% kamēr pārējā pasaula grib vienā krīzē pēc otras, un mēs esam starp tām 11 tautsaimniecībām pasaulē, kurām ir vislielākais izaugsmes potenciāls. Īpaši jāatzīmē sasniegumi tieši sociālajā jomā mēs e, droši ejam uz e, MDG mērķu sasniegšanu, vairākus no tiem esam sasnieguši 6-7 gadus pirms e, nospraustā termiņa negarlaikošu jūs ar skaitļiem, bet eh, šeit es konkrēti runāju par eh, skolēnu, tātad skolu apmeklētību, zīdaiņu mirstību, eh, māšu mirstību, un tie ir tikai daži no parametriem. Cilvēki ārkārtējā nabadzībā tagad ir vairs tikai viena ceturdaļa no kopējā iedzīvotāju skaita. Uh, Eh, tāpat arī eh, meitenes eh, gandrīz pilnībā apmeklē skolas un mācās labāk nekā puiši. Tāpat arī sieviešu līdzdalība darba tirgu, kā pilsētās, tā laukos, tā lauksaimniecībā, pakalpojumu un ražošanas nozarēs ir pieaugusi. Vēl pirms pāris gadiem mēs Bangladešā nevarējām iedomāties, ka sasniegsim šos rezultātus tik strauji un eh, Bangladeša gūst panākumus eh, pateicoties sociālajiem progresam par spīti un pat neskatoties uz pieticīgo saimniecisko attīstības līmeni, un pētnieki to atzīst. Kaut arī mums joprojām ir nepieciešama attīstības palīdzība. Daudz ko esam uh, sasnieguši pateicoties vietējām idejām, iedzīvotāju mobilizācijai, pašu resursu apvienošanai, jauninājumiem un vietējo struktūru efektīvai darbībai un uh, avārijas krīžu situāciju novēršana un sagatavotība. Tas ir vēl viens būtisks sasniegums, kur mūsu izvēlēto ceļu par pareizu pierādīja, uh, piemēram, tropiskā vētra, kas piemeklēja mūsu valsti. Mēs tā bijām labi sagatavojušies. Mūsu iedzīvotāju skaits ir milzīgs, uh, pārsvarā tie ir jauni cilvēki, kas ir gatavi strādāt. Uh, Un 6,5 miljoni Bangladešas migrantu ir devušies pasaulē, bet arī tiešās ārvalstu investīcijas atgriežas mūsu valstī. Un uh, tas ir pierādījums mūsu cilvēku gatavībai strādāt. Un to visu sniedz jums kā ilustrāciju. Akadēmiķi noteikti uh, sniegs jums daudz plašāku pārskatu par notiekošo Bangladešā. Bet kas tad vieno Bangladešu un Eiropas Savienībā? Bangladešas šajā vēsturiskajā ceļojumā esam guvuši vērtīgu atbalstu no mūsu draugiem Eiropā. Mūsu attiecības aizsākās 72. gadā. Pagājuši gadu atzīmējām četras ārkārtīgi ražīgā sadarbībā pavadītas desmitgades, un mūsu saistības kļūst arvien daudzveidīgākas un dziļākas. Kopā Eiropas Savienība, un, eh, Eiropas Savienība ir e, vērienīgākais atbalsta partneris Bangladešai. Eh, iespēj, un uh, Eiropas Savienība ir mūsu eksporta mērķis numur viens. Pagājušajā gadā parakstījām plašu sadarbības līgumu par sadarbību un attīstību, kurā tiek ieskicēta turpmākās mūsu sadarbības arhitektūra, sekmējot sociālo attīstību, labas pārvaldības, cilvēktiesību, brīvas tirzniecības eh, principu iedzīvināšanu mūsu valstī, nodrošinot iedzīvotājus ar iztiku. Uh, cita starpā, un um, pagājušā gada no, decembrī notika konsultācijas šeit Briselē, un tagad esam gatavi iedibināt arī politisku konsultāciju platformu. Šīs saistības, protams, ir balstītas kopīgās vērtībās - miers, brīvība, likumavāra, tolerance, visu iedzīvotāju iekļaušana, cilvēktiesību ievērošana, un tas ļauj Eiropas Savienībai un Bangladešai turpināt sadarbību kā ANO, tā ASEM, tā dažādās citās uh, starptautiskās un vispasaules uh, sadarbības sadarbības platformās. Kā jau teicu, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir eh, Bangladešas eksporta mērķis numur viens. 56% no mūsu eksportētajām precēm nonāk Eiropā. Un pirms pāris desmit gadiem eh, tas tā nebija. Tagad mēs eh, eksportējam ļoti daudz ko, drē, apģērbu, lauksainiecības preces, kūģus, vieglās rūpniecības preces, mopēdus, piemēram. Tas apliecina, ka mūsu rūpniecība aug, nobriest, mainās un attīstās, un mūsu produkti bauda beztarifu pieeju Eiropas tirgumu, pateicoties EBA schēmai. Un šo eksportu saražo vairāk kā 400, 4 miljoni cilvēku, vairākos tūkstošos rūpnīcu, un vairāk kā 20 miljoni cilvēku uh, ir eh, pateicīgi šā, šim darb, šiem, šiem strādājošajiem par iztiku. Un eh, šīs ražošanas ietekme uz mūsu pilsoņu dzīvi un izdzīvošanu ir neatsverama. Aizvadītajos desmit gados apmēram mūsu industrija ir bijusi tas uh, eh, dzinējspēks, kas ir uh, nodrošinājis lielākās sociālās pārmaiņas mūsu valstī. It īpaši runājot par uh, ārkārtējā nabadzībā dzīvojošām uh, sievietēm, uh, kas uh, dzīvoja laukos, uh, pārsvarā bija namsaimnieces, un tas, uh, tam ir arī turpmāki efekti un ietekmi uz sabiedrību. Mainās mūsu lauki, to pasvītro ekonomisti, uh, pārveidojas. Uh, Eh, ierastā dzīve eh, sievietēm laukos. Eh, sievietes ir daudz pārliecinātākas par savām spējām un iespējām, apzinās savas tiesības, apzinās, ka viņām ir tiesības ietekmēt lēmumus un procesus uz vietas un plašākā sabiedrībā. Nu, lūk, un visas šīs pārmaiņas ir aizēnojis nesenais negadījums apģērbu rūpnīcā mūsu valstī Un šis skumjais eh, notikums lika valdībai aktīvāk rīkoties, lai uh, novērstu tos kliedzošākos trūkumus uh, regulējumā. Un pat vēl pirms šīs katastrofas mēs jau daudz ko darījām un izveidojām 11 ministru padomi. Uh, tas ir pirmais gadījums pasaules vēsturē, kad šāda padome vēršas tieši pie uh, trūkumiem vienā rūpniecības nozarē. Esam iesnieguši grozījumus uh, Uh, mūsu darba drošības uh, likumā. Un, protams, ir skaidrs, ka straujā rūpniecības un ražošanas izaugsme valstī uh, lika rasties tādām rūpnīcām, tādiem cehiem, kur tiek pievērts acis uz atsevišķu standārtu ievērošanu. Un šis negadījums uh, pierādīja to, ka mēs esam viensprātis ar uh, Eiropas Savienību. Katra dzīvība ir. Uh, tā vērta, lai to aizstāvētu. Un uh, esam tagad izvirzījuši vidēji termiņa mērķus. 4. maijā uh, tika pieņemta trīspusēja deklarācija starptautisko darba organizāciju, darba devējiem un darba ņēmējiem. Un vienojāmies par konkrētiem pasākumiem, to starp inspekcijām mm, eksportējošās rūpnīcās. Uh, Process turpinās, eh, tiks piesaistīti vairāk kā 200 eh, darba drošības inspektori eh, un tam tiks paredzēta arī nepieciešamie līdzekļi. Grozījumi darba likumā tiks skatīti parlamenta sesijā nākamnedēļ, un jaunais likums ļaus strādājošiem nodrošinās viņiem biedrošanās brīvību, kolektīvās līgumas slēgšanas iespējas un tiesības, tāpat arī mm, ir paredzēts izveidot un sasaukt algu darba samaksas valdes. Un BGMI, mūsu ražotāja apvienība, arī dzen ir rīkojusies ļoti izlēmīgi un uzliek par pienākumu visām eh, tātad eh, šajā apvienībā esošajām rūpnīcām, ražotnēm ievērot eh, standartus. Un arī tātad eh, ir jau konkrēti gadījumi, kad eh, jau vairākām rūpnīcām draud eh, tātad darbības pārtraukšana, kamēr netiks nodrošināta standarta ievērošana. Tāpat arī tiks izveidota, tā tad ir neatkarīga da, strādājošo tiesību uh, struktūra ir veikusi savus aprēķinus un uh, Kopējās pielāgošanās izmaksas ir vairāk kā 3 miljārdi, bet eh, ja tās izstiep 3 gadu garumā, tad mēs runājam tikai par 10 eh, eh, centiem par katru saražotās produkcijas vienību, tad, kā jau teicu, tuvāko trīs gadu laikā. Un šis niecīgais cenu pieaugums dos neatsveramu labumu un ieguvumu tā, tiem strādājošiem pārsvarā sievietēm, kas strādā šajās uh, rūpnīcās un ražotnēs. Esmu pārliecināta, ja visas interesētās puses un visa piegādes ķēde liktu galvas kopā, tad patiesi būtu iespējams izveidot drošu darba vidi uh, mūsu pilsoņiem, kas strādā šajās rūpnīcās. Un esmu vērsies ar aicinājumu pie Eiropas parlamenta palikt kopā ar mums šajā uh, diezgan grūtajā eh, pārmaiņu procesā, uh, jo ieguvumi ir tā vērti. Dāmas un kungi, un vēl kāds jautājums kas eh, Bangladešu parāda eh, nelāgā gaismā. Eh, tātad kara noziegumi mūsu valstī. Un te, šis te mūsu iekšējais tribunāls, kas presē tiek atainots negatīvā gaismā un tiek aicināt, tiek pausta aicinājums augt pie atbildības baisāko noziegumu pastrādātājs pret cilvēku 70. gados, 71. gada genocīdā. Un nesenais augstās tiesas lēmums uh, par uh, tolaik ieslodzītajiem, uh, es domāju, ir pierādījis un pierādījis to, ka šī, šie tiesas procesi mūsu tribunālā ir objektīvi un netiek politiski ietekmēti. Un eh, šie apgalvojumi par to, ka kāds tiktu tiesāts viņu politiskās pārliecības dēļ vai, vai kaut kādas netiešas piedarības dēļ noteiktām aprindām, eh, ka visi šie apgalvojumi ir nepamatoti. Dāmas un kungi, eh, šiem, šiem tiesas procesam konteksts ir ļoti plašs. Ir pagājuši 40 gadus, kopš Bangladeša ir neatkarīga valsts, un mums ir nācies iet tālu ceļu, lai atstātu pagātnē šo beztiesiskumu un vardarbības atmosfēru uh, un situāciju, kādā dzīvojam savulaik. Uh, miljoni ir, uh, miljoniem ir atņemti tuvinieki, ir izpostītas dzīves, mājokļi, un ja pieņemtie tiesas lēmumi nostiprina to, ka neviens noziegums nav mm, ignorējams, neviens noziegums nav aizmirstams, ka taisnīgumam ir jātriumfē. Un nav pieļaujama turpmāka uh, patiesības uh, slēpšana un, un taisnīguma uh, triumfa aizkavēšana. Aizvadītajos mēnešos šeit Eiropā esmu vairāk kārt kategoriski pasvītrojis, ka tiesas process ir un paliek atvērts, objektīvs, un visi, kas to vēlas, var tam sekot. Vai jau kāds Eiropā uh, Uh, spēj iedomāties, kāda būtu pēckara situācija jūsu kontinentā, ja nenotiktu taisnīgs tiesas process, ja netiktu saukti visbaisāko uh, noziegumu pastrādātāji. Kā justos uh, cietušie, cietušo tuvinieki? Kā justos pilsoņi, ja bijušie noziedznieki iegūtu varu valstīs? Un tieši tāpēc arī mēs uh, esam pārliecināti, ka taisnīgums triumfēs atbilstoši starptautiskiem standartiem. Protams, izskan jautājumi par eh, to, vai ir pamatot piespriest nāves sodu eh, šo te par vainīgiem atzītajiem. Jā, mūsu valstī eksistē nāves sods kā sodamērs, tāpat kā daudzās citās eh, Āzijas valstīs, un tas ir senas tiesiskas tradīcijas elements. Es ceram, ka Eiropas parlaments pieņems mūsu cilvēku alkas pēc taisnīguma un atbildības Dāmas un kungi, Bangladeša eh, tika nodibināta 71. gadā pēc uh, visām šīm desmit gadēm mūsu valsts pamatā ir demokrātija, sekulārisms un sabiedrības attīcība, attīstība. Un tagad, uh, uzsākot uh, šo, šos tiesas procesus, diemžēl visi bijām liecinieki islāmistu dumpinieku veiktajai vardarbībai. Un tad, kad janvārī tika pasludināts pirmais uh, tiesas spriedums, šī te uh, mazskaitlīgā cilvēku grupa veica nesamērīgus uh, sabiedrības ie, ie, iebaidīšanas aktus, uh, sabotējot uh, dzīvojamās ēkas, reliģisko minoritāšu, apdzīvotas ciematus, uzbrukot policijas iecirkņiem. Uh, un šīs sadursmes ir sējuši sabiedrībā paniku un nopietni apdraud uh, sabiedrības drošību, mieru un kārtību mūsu valstī un iespējams arī iekšējo valsts drošību. Un neskatoties uz šīm provokācijām, mūsu likumsargāšanas iestādes ir uzdevuma augstumos, ir spējušas reaģēt ļoti pacietīgi, ļoti uh, prātīgi, vēršoties pret uh, šo vārdarbību. Protams, ir skaidrs, eh, kāds ir šo mm, eh, teroristu mērķis sabotēt eh, šo te tiesas procesu. Un kaut arī džamatī islāmī šo kustību esam centušies ierobežot, diemžēl citas islāmistu šūniņas ir pārņēmušas stafeti no, no džamatī kustības. Un uh, tā kā mūsu nostāja ir principāla, proti mēs aizstāvam uh, biedrošanās brīvību, pulcēšanās, pulcēšanās brīvību mūsu valstī 5. Uh, maijā, kad notika šī demonstrācija, visa pasaule varēja redzēt, kāda ir patiesā šo, šo ultraradikālo cilvēku patiesā sēja ka viņu mērķis ir vardarbība, privātā un valsts īpašuma iznīcināšana un to starp svētā Korāna dedzināšana, kas ir absolūti nepieņemama. E, to visu sarīkojot e, komerciālas e, tātad, abūves centrā, pilsētas vidū. Un šie radikāļi tika izkliedēti un patriekti Dakas pievārtē kur ir viņu īstā vieta. Un, protams, ir uh, plaša polemika izraisījusies mēdījos. Um, diemžēl jāatzīst, ka ir gājuši bojā 11 cilvēki, to starp viens policists. Un Šobrīd, kad Bangladeša grašā, grasās pacelties spārnos sociālā un saimnieciskā ziņā, pēkšņi parādās šādi te uh, reakcionāri spēki, kas apdraud uh, mūsu valsts Uh, augšupēju. Un tāpēc arī Eiropas uh, politiskajām aprindām, uh, arī biznesa aprindām ir pēdējais laiks interesēties par situāciju mūsu valstī, un tas arī notiek. Šie nesenie notikumi pavērsieni, protams, ir ļoti nelāgi, un mēs. Un, un, un, šo radikāļu, protams, mērķis ir sagraut šo sociālo progresu līmeni, kas ir panākts, Un tas ir kā izaicinājums, kā apkaunojums mūsu valsts eh, progresam, eh, mūsu valsts konstitūcijai un mūsu vērtībām, centieniem un mūsu pilsoņu sapņiem par mieru un pārticību nākotnē. Bangladeša tiek pārbaudīta. Bangladešā ir nepieciešami partneri, visiem mūsu vairāk kā 50 miljoniem pilsoņu. Dāmas un kungi, tagad par gaidāmajām vēlēšanām. Jūs visi labi zināt, kādi pavērsieni ir notikuši mūsu politiskajā, uz mūsu politiskās skatuves, ir tikuši iesniegti konstitūcijai, uh, bet mūsu valdība nekād nav liegusi uh, dialogu iespēju, nekad nav izvairījusies no dialogu, un mūsu premjers uh, nesen publiski vērsās pie opozīcijas vadoņiem, aicinot viņus uz dialogu, tā lai varētu notikt godīgas, atklātas iespējas, un mūsu mm, premjera tāpat arī vērsās pie opozīcijas parlamentā, apliecinot, ka parlaments Aleži ir gatavs uh, uh, dot iespēju izteikties opozīcijai, uh, un apsvērt tās, cik tālu vien iespējams un cik tālu to dara iespējamu e, mūsu uh, e, konstitūcija. Mūsu premjera neizvirza nekādus e, no, no, papildu nosacījumus. Un ar pilnīgi tādu atvērtu pieeju un absolūtu pretīm nākšanu ir gatava diskutēt. Un tāpat arī ir ierosinājusi, ka pārējais perioda valdība varētu apvienot lielāko politisko partiju pārstāvis, tādējādi eh, darbojoties tik tiešām tādā objektīvā un visus iekļaujošā veidā. Un šī pagaidu eh, valdība tātad eh, darbojas ar uz konstitucionālu grozījumu pamata, kas tika ilgstoši pārspriests un apspriests, un augstākā tiesa ir izteikusies šai sakarā un mums nāksies ievēroties sadzinumu. Uh, valsts vēlēšana rīkošana ir vēlēšana komitejas pienākums. Valdība ir apsolījusi, ka tā neiejauksies un neietekmēs vēlēšanu procesu uh, tā, kā tam būtu jābūt jebkurā nobriedušā un sevi cienošā demokrātijā. Vēlēšana komiteja ir uh, spējusi ar, veiksmīgi sarganizēt vairāk kā 5000 vietējo pašvaldību vēlēšanu procesu aizvadītajos gados, un tas pierāda, ka uh, gaidāmās vēlēšanas arī dzen noritais uh, godīgi un taisnīgi. Tāpat arī vēlos atgādināt, ka uh, šīs vēlēšana komisija tika sasaukta atklātā un godīgā procesā, dodot iespēju piedalīties un izteikties visām politiskajām partijām. Līdz ar to tā ir pilnībā spējīgi nodrošināt to, ka nākamās vēlēšanas notiek objektīvi un pagaidu valdība neizdara nekādu slēptu, nepamatotu politisku ietekmi un tas ļaus mums spērt uh, platu soli uh, kvalitatīvi jaunā līmenī, un mūsu valsti beidzot pārvaldīs uh, demokrātiskās vēlēšanās ievēlēti cilvēki. Esmu pārliecināta, ka vēlēšanas aiz, aizritēs bez vardarbības, bet bez skandāliem un pretrunām, un vēlamies tādā veidā demonstrēt mūsu draugiem uh, Eiropas Savienībā un visā pasaulē, uh, ko mēs spējam un ka labprāt eh, pieņemsim jūsu atbalstu, jūsu draudzības apliecinājumus. Un jau tagad esam eh, piedāvājuši Eiropas Savienības un arī visas pasaules eh, vēlēšanu novērotājiem, organizācijām ierasties mūsu valstī un novērot vēlēšanu procesu. Dāmas un kungi, noslēgumā, kā jauna demokrātija, protams, Bangladeša saskars ar izaicinājumiem un sarežģījumiem tās ceļā. Bet tas ir dabiski. Demokrātijas, eh, demokrātijas vēsture pasaulē tam ir par pierādījumu. Mēs esam pārliecināti, ka laika gaitā mēs visus šos sarežģījumus pārvarēsim, un mēs vienkārši lūdzam jūsu atbalstu šajā ceļā. Eh, mēs lūdzam jūs saprast mūs un novērtēt mūsu līdzinājos sasniegumus. Līdz ar to pateicos par jūsu uzmanību. Paldies! Tagad izteiksies delegācijais ar Austrumu Āziju vicepriekšsēdētājs Lūdzu. You have the minutes. Three. Is that okay? Or Honorable Minister. Godāmo ministra, priekšsēdētāji, kolēģi, kā jūs pareizi norādījāt? News, Ļoti sarežģīta situācija jo no vienas puses milzīgā tekstilrūpniecība, kas ir jūsu valstī, kas ir gandrīz tikpat liela kā Ķīnas, ir viens no galvenajiem eksporta produktiem uz Eiropas Savienību. Un šķiet, ka no četriem miljardiem, kas tika eksportēta, ap 17% 10% nonāk Vācija. Way... Mēs esam zināmā mērā līdzatbildīgi pār notikumiem par traģēdijām jūsu valstī, kad vienā gadījumā izcēlās ugunsgrēks, otrā gadījumā sabruka ēka. Jāsaprot, kā tīri komerciāli mazumtirgotāji mēģina preci iegūt par vislabāko cēnu. Diemžēl jānorāda, ka neraugoties uz ugunsgrēku izraidīto traģēdiju. Notika cita traģēdija, un kā jūs norādījāt savā intervijā CNN televīzijā, valdība jūsu valstī dara visu iespējamo, lai risinātu jautājumus, kas bija skatām jau iepriekš. Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka daudzi inspektori šķiet vismaz seši, varbūt pat vairāk. To skaits pieaugs tālāk savā intervijā televīzijas kanālam CNN jūs runājat arī par minimālo algu. Un domāju, ka minimālās algas pacelšana palīdzētu tiem, kas ir investējuši vieglajā rūpniecībā, sasniegt daudz vairāk veselības uh, Uh, uh, aprūpes un drošības ziņā. Paldies! Nākošais runātājs Gālers. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicam ministri mūsu komitejā! Kad jūs runājāt par sasniegumiem, um, uh, fact, uh, I'm also happy that you explicitly tūkstošgadas attīstības mērķi. Uh, that is uh, a commitment uh, together with uh, holding credible. Un runājot par brīvām vēlēšanām, mēs varam sniegt tikai uh, visu atbalstu no mūsu puses. Tomēr, runājot par uh, politiskām laicīgām partijām. Ja tās nesniedz eh, nav savu uzdevumu augstumos, cilvēki eh, pievēršas eh, Eh, citiem eh, spēkiem. Piemēram, Pakustā, Pakistānā šādas partijas palika praktiski ar vienu vietu. Labi, Pakistānā netika ievēlētas radikālās partijas. Tomēr šo nu, pārbīdi mēs redzam tālāk, kad sociāli un ekonomiski nosacījumi ir tādi, kādi tie ir un vēlētāju acīs esošā valdība nepild savus uzdevumus, tad iedzīvotāji var pievērsties radikālismam. Un es gribētu tāpēc aicināt, ka, lai tagad saistībā ar notikumiem tekstilrūpniecībā, citiem jautājumiem, lai tiktu sekots tam, ka šie nolīgumi nav. Mm, Eh, brīvprātīgi, lai tie tiktu balstīti uz likumiem un lai likumi tiktu ieviesti. Un tālāk eh, nākošais starptautiskās darba organizācijas eh, standārti vai jūs esat paraks, eh, pieņēmuši šos darba standārtus un arī tiesības organizēt eh, arotbiedrības, apvienoties arotbiedrībās, kā arī noteikt eh, minimālo algu, kas arī tiktu šeit iekļaut. Mēs no savas puses varam izdarīt spiedienu uz mūsu uzņēmumiem, lai tās nemeklētu tikai viszemāko pieejamo cenu, bet arī, lai mēs varētu celt sabiedrības apziņu par to, ka šādi notikumi ir, par šādiem notikumiem atgadījumiem ir jāuzņemas atbildība. Mēs paveiksim savu un jūs lūdzu veiciet savu atbildības daļu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji nākošā runātāja Veronika Dikeizer. Godājumā ministre, esam pateicīgi par jūsu apmeklējumu. Un tik tiešām mēs a, uzlūkojam jūsu valsti ar lielu uzmanību un ar izpratni. Rezolūcija par Bangladešu, kas tika pieņemta Strasbūrā pēdējā sēdē, kad debatēs deputāti apzinājās par to, apzinājos to, ka atbildība par šo traģēdiju ir dalīta. Un ja Bangladešas lēmēja iestādes būtu īstenojušas savu atbildības daļu, tad mēs pārējie, kas esam patērētāji, kas dzīvojam Eiropā, mums būtu pilnīgi skaidri apzinām savu atbildības daļu. Tagad Uzlūkojot eh, jūsu veiktos pasākumus, gribu sacīt, ka Eiropā kopš pašiem sākumiem progress likumdošanas, higiēnas, darba drošības ziņā ir vei rakstīts un panākts, apzinoties negadījumus, katastrofas, kas ir notikušas raktovēs, citur, un gribu jums jautāt, vai jūsu likumdošanā ir kaut kas attiecībā uz apakšlīdzēju ķēdi, jo šajās traģēdijās, kas notika jūsu valstī, mēs redzam, ka šeit bija rinda ar apakšlīdzējiem un ir praktiski neiespējami noteikt īsto vainīgumu. No otras puses, runājot par tām firmām, kuras nav pieņēmušas maija nolīgumu, Vai ir bijušas kādas um, valdības darbības šajā sakarā? Un vēl bildīšu, ka jūs esat jauna valsts. E, kā ir ar jūsu uh, valsts likumdošana darba drošības ziņā. Jūs esat ārste un gribētu no jūsu puses dzirdēt, kāda ir bijusi virzība. Tālāk daži vārdi par kara noziegumiem. Mēs atbalstām to, ka nesodāmība nevar kara noziegumos eh, būt pieļaujama. Es eh, par visu nevaru izteikties, varbūt ir eh, zinošāki cilvēki, taču neraugoties uz jūsu valsts kultūru un vēsturi, mēs Eiropā esam ne, neatlaidīgi pret nāvisodu. Anne Minīca priekšsēdētāji kolēģi, ministras kundze, liberāļu grupas delegācijas vārdā es jūs sveicu un vēlos pateikties par jūsu prezentāciju šorīt mūsu komitejā. Mana grupa bija viena no tiem, kuri uzsāka kopīgo rezolūciju par Bangladešu, it īpaši ņemot vērā traģēdijas, kas notika šajā valstī apģērba rūpniecības nozarē. Un es eh, piekrītu iepriekšējo kolēģu sacītājiem. Ir tiesa, ka atbildība gulstas ne tikai uz Bangladešu un tās eh, lēmēju iestādēm, bet arī uz mums kā patērētājiem un iespējams arī mūsu uh, uzraudzības un monitoringa sistēmas nedarbojas pietiekami, nav savu uzdevumu augstumos. Es apsveicu jūsu paziņotos pasākumus un aicinu Bangladešas lēmējas tādus tos ieviest, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi pirmkārt. Šie pasākumi ņem, atti, ņemot vērā Bangladešas strādājošo veselību darba drošību, no kuriem lielais vairākums ir sievietes. Un mēs ar izpratni un iejūtību sekojam šiem notikumiem un to attīstībai. Runājot par tiesos, tiesu procesiem saistībā ar nemieru um, un kara noziegumiem. Mēs uh, pilnīgi noteikti esam pret jebkādu veidu nesodāmību, bet kā norādīja kolēģi Veronika Dikeizer, un tieši tāpat kā mēs visus uzskatām, mēs esam stingri pret nāvis sodu. Lai kur pasaulē tas nenotiktu, un mēs esam to izskauduši Eiropā. pēdējo desmitgažu laikā, un mēs aicinām ik vienu valsti pasaulē darīt tieši tāpat. Paldies! Thank you, dear President. Paldies, priekšsēdētāji. Ministri, kas esat kopā ar mums, un paldies par jūsu sasniegumiem ne tikai par 6% izaugsmu, bet arī par samazināto bērnirstību, par sieviešu eh, situācijas uzlabošanu, eh, par izpētes eh, un izglītības uzlabošanu. Arī es esmu ārste pēc izglītības, esmu strādājusi un mācīsies, taiskaitā skolās, kurās jūs esat mācīsies, Pensilvānijā, esmu bijis tur studenti un esmu bijis tur pasniedzēja. Un domāju, ka jūs esat piemērs, kam var eh, sekot. Paldies, paldies, Čārls Tānoks, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, sveicu ministru mūsu vidū. Vispirms gribu paust eh, savu līdzjūtību. Uh, tra Bangladešas traģēdiju upuru uh, e, tuviniekiem. Domāju, ka uh, pildīšu, ka vairāk nekā miljons Bangladešas izcelsmes cilvēku dzīvo Eiropas Savienības valstīs, un arī manā reģionā ir daudz Bangladešas izcelsmes iedzīvotāju e, iedzīvotāju. Es savā laikā vadīju parlamentu delegāciju jūsu pēdējo vēlēšanu laikā, kas ļoti veiksmīgi noritēja, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī nākošās vēlēšanas noritēs tikpat veiksmīgi. Un gribu uzteikt e, jūsu darbu izglītības, sieviešu eh, tiesību ziņā un jūsu premjeras, e, jūs e, pati, jūsu e, citas augstos amatos ešās, esošie, esošās amatpersonas ir sievietes. Es gribu uzdot dažus jautājumus par ārpolitiku. Pirmkārt, it īpaši pēc Pakistānas vēlēšanām un ņemot vērā dinamiku jūsu attiecībās ar Indiju Pakistānu. Premjer Šārifs runāja pār labākām attiecībām un tuvināšanos ar Indiju. Kā jūs, jūs arī esat tupinuši, kā jūs redzat savu lomu? Vai jūs gribētu arī komentēt par rehingu jautājumu, par kur parlaments pieņēma uh, jautājumu par jūsu attiecībām ar Birmu, ar Rehingu minoritāti un visbeidzot par kara noziegumiem. Arī es gribu sacīt, ka nedrīkst būt nesodāmības par genocīdu. Esmu apmeklējis jūsu Nacionālo atbrīvošanas muzeju. Un viss ne, briesmīgākie noziegumi, kas ir paveikti pret sievietēm, bērniem, minoritātēm, nedrīkst tikt aizmirsti. Un domāju, ka jānorāda, ka valdība, eh, ka, ka vēlēšanas, kuras notiks, tik eh, no, eh, noritēs veiksmīgi, tik pat kā iepriekšējās, un vēlreiz paldies par vizīti. Minister, you have the floor. Thank you, Chair. Um, I'm, I'm overwhelmed. Paldies. Paldies par um, jūsu atbalstu manai valstī, manai tautai, valdībai un man. Un atbildot uz jautājumu, vai esam eh, pilntiesīgi eh, da, eh, darba organiz, starptautiskās darba organizācijas locekļi. Jā, esam mūsu likumdošanā ir lielākā daļa šo notiekumu iestrādāta un mūsu eh, tomēr likumdošanai zināmi trūkumi. Tā ir pieņemta 2006. gadā, un tajā laikā mana partija atradās opozīcijā, un mēs piedāvājām to laik 54 grozījumus, un tie visi tika noraidīti no toreiz valdošās partijas puses. Un mums vajadzēja uh, apliecināt savu protestu, taču mēs esam pēc tam šos grozījumus iestrādājuši mūsu vēlēšanu manifestā, un mēs esam eh, mēģinājuši ieviest eh, konverģenci starp visām interesētajām pusēm, un esam piedāvājuši grozījumus 2006. gada darba likumam, kas jau ir pieņemti ministru kabinetā, un tiks skatīti nākamajā parlamenta sesijā jūnijā un sagaidām, ka tie tiks pieņemti jūnija beigās. Tādējādi mēs uzskatām, ka esot eh, ciešā kontakt, eh, kontaktā ar SDO, ka mēs šos trūkumus varēsim novērst. Tāpat arī Mēs saprotam, ka šie ir stūrakmeņi mūsu strādājošo drošībai un kopīgai darba drošībai. Tālāk. Pār apakšlīdzējiem runājot. Tik tiešām šo jautājumu arī mēs skatīsim. Un pavisam vaļsirdīgi sakot, pircēji, iepērkot mūsu izstrādājumus, izvēlas vislētākos un ļoti bieži pilnīgi apzināti pievērācis uz šo apakšlīdzēju jautājumu un valdība. Un ne tikai valdība, bet arī attiecīgā nozara darba organizācijas visi interesētās puses ar SDO atbalstu un arī mūsu draugiem Eiropas Savienībā atbalstu. Ko mēs darām? Mēs skatām visus šos jautājumus un arī apakšlīdzējiem vajadzēs ievērot šos noteikumus. Tas ir plašs uzdevums, tas aizņem zinām laiku, līdzekļus, bet mums tas ir jāizdara un mēs esam apņēmušies to izdarīt. Un līdz ar veselības un drošības likumu un darba drošības politiku, kas ir tagad tikai burtiski nedēļu, pat ne mēnešu jautājums, un tad, kad likums būs pieņemts, tad ar visām iniciatīvām esmu pārliecināts, ka, pārliecināta, ka pārmaiņas būs redzamas ikvieniem jau pēc gada. Tālāk nāvisoda jautājums. To pieminēja vairāk no jums, mēs saprotam jūsu viedokli, mēs apzināmies Eiropas Savienības nostāju nāvisot ziņā un to respektējam. Tomēr teikšu, ka nav eh, visā pasaulē konsensus par tā celšanu, tas pastāv, tā skaitā dažās rietumvalstīs. Mēs eh, domājam, ka tas var tikt pārskatīts. Visā uh, krimināla likumdošanas sistēmas ietvaros. Un very, uh... paredzēt to, ka tas var tikt pieļauts tikai īpašu nežēlīgu noziegumu gadījumos un Un šajā procesā ir ļoti daudz pārbaužu, izsvēršanas, ļoti rūpīgs process. Un mēs arī gribētu lūgt jūsu sapratni šajā sakarā. Tā ir daļa mūsu juridiskajā sistēmā, mūsu likumdošanā, un es, es gribu izmantot iespēju informēt jūs par nesen parādību Bangladešā, kad tika pieņemts eh, startaut, otrais spriedums startautisko noziegumu eh, tiesā par mūža ieslodzījumu vienam no karnoziedzniekiem. Izcēlās spontāna jauniešu kustība, ar simtiem tūkstošu jauniešu, kuri sapulcējās pilsētas centrā. Tad mēs to saucam par šābā kustību, kuri sapulcējās uz vairāk nekā diviem mēnešiem, un pat tagad atkārtoti tie sapulcējas, viņi vairs tur neusturs 24 um, stundas dienā, un viņi protestē pret to, ka ka kāds, kurš um, ir, ir apsūdzēts pār 344 cilvēku nogalināšanu, citiem noziegumiem, viņam tiek piešķirts tikai mūža ieslodzījums, un cik daudz vēl būtu jānogalina, lai tiktu notiesāts uz nāvi, un visa valsts šķiet valstī valda sajūta šāda, un arī jums vajadzētu saprast, kā jūtas 71. gada notikumu upuri, un to ģimeņu locekļi 4000 vairāk nekā sieviešu, kas tika izva izvarotas, spīdzinātas. Deep wound that the country has been carrying for the past 42 years. Un to nastu, ka, kas mūsu valstī ir nesta pēdējo, ka, kas ir eh, uz mūsu pleciem bijusi šo vairāk pēdējo nekā 40 gadu laikā. Un par Čārlis paldies par ārpolitiku jautājumiem attiecībā ar mūsu Indijas un Pakistānas kaimiņiem. Es apsveicu jaunievēlestā Pakistānas premjerministra Šarifa žestu attiecībā uz Indiju un sirsnīgo Indijas atbildi. Mūsuprāt, reģionā ir jāvalda mieram un miera, drošības un mūsu attīstības interesēs. Mūsu premjerministre, kura sākās savā otrajā uh, amattermiņā, aicināja visus mūsu, uh, visas mūsu kaimiņu valstis sadarboties norādot, ka mūsu kopīgais ienaidnieks ir nabadzība, un mums visiem ir jāsadarbojas, lai mēs varētu to uzveikt, lai varētu mūsu iedzīvotājiem nodrošināt labāku dzīvi, kur to ir pelnījuši. Mēs to mēģinām panākt. Un ar zinām lepnumu varu sacīt, kā pateicoties mūsu premjeras pūliņiem, Dienvidāzijā šobrīd mums ir izveidojusies vide, kas eh, mudina uz kopīgu sadarbību un kas palīdzēs uzveikt eh, nabadzību. Un ka mēs esam tikuši galā ar šo um, pretinieka tēlu, kāds eh, mūs pavadīja visu laiku pagātnē. Un Bangladeša ir apņēmusies strādāt, lai veidotu mieru, uzturētu mieru un stiprinātu demokrātiju, institūcijas un nodrošinātu cilvēku tiesības ikvienā līmenī. Par rohingiem runājot, šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Rohingi ir kļuvuši par problēmu nu jau praktiski desmit gadu garumā. Un Bangladeša, ņemot vērā mūsu 71. gada pieredzi, kad 10 miljoni kļuva par bēžiem dažādās eh, Indijas štatos, mēs vienmēr esam mēģinājuši darīt eh, visu iespējamo rohingu interesēs, kuri bēga no vajāšanas, kuri ieradās mūsu valstī no Birmas, un mēs esam bijuši, mēģinājuši būt viņus uzņemt, un šobrīd ir tūkstošiem eh, reģistrētu bēgļu divās nometnēs, kur ar apvienoto nāciju un citu atbalstu mēs varam viņus uzņemt, bet ir aptuveni 3 līdz 500 tūkstoši nereģistrētu rohingu, kuri ir ieradušies eh, Bangladešā nelegāli, un tā ir liela nasta valstī, kura ir pasaulē visblīvāk apdzīvotā. Un situācija ir tāda, ka tīri fiziski mēs nespējam pieņemt vairāk nevienu, un tāpēc jūnijā jau mēs to norādījām skaidri, ka no mūsu puses nav iespējams uzņemt vairāk cilvēku, un mēs esam divpusēji mēģināšu vest sarunas ar roh, eh, Birmu pār šo rohingu repatriāciju, un mēs esam atstājuši spēkā neizraidīšanas politiku, mēs neesam nevienu piespiedu kārtā nosūtījuši atpakaļ, bet mēs vienkārši vairāk nevaram nevienu uzņemt. Un Tā ir mums liela nastā ekonomiski, vides, eh, likumdošanas, kārtības nodrošināšanas ziņā un atsevišķi no rohingiem, kuri ir eh, šķērsojuši Bangladešu. Ietekmē mūsu darba tirgu un pasliktina mūsu strādājošo tēlu, mūsu uh, ku, uh, eh, Bangladešas strādājošo tēlu, kas ir zināms, kā ļoti strādīgs uh, cilvēks visās pasaulēs, un mēs ceram, ka šī problēma tiks atrisināta. Problēma ir Birmā, un risinājumam ir jānāk no Birmas, ir jāatzīst viņa pilsoņu tiesības, un citas ekonomiskās iespējas tiktu izveidotas. Ir jāizveido attiecīga vide Birmā, lai šie cilvēki varētu atgriezties tur un justos droši viņu pašu zemē. Mēs strādājam ar kaimiņu valstā, eh, Eh, kaimiņu valstīm, tā skaitā ar Birmu, lai šo problēmu risinātu un ceram uz jūsu sapratni šajā jautājumā. Un paldies jums par atbalstu pēc šīs traģēdijas, kas ir notikusi mūsu valstī, un mēs esam apņēmušies darīt visu, lai šāda notikumi vairs neatkārtotos. Bet visdrīzāk ir ļoti daudz nedrošu ēku, un tas vēlreiz apliecina to nesodāmību, kura gadu desmitiem pastāvēja valstī, kad tie, kuri īstenoja genocīdu, kas nogalināja nācijas tēvu, netika uh, netika tiesāti un ne, varbūt ļoti daudzi uzskatīja, ka būv, būvniecības noteikumi nav nekas nopietnas, kas ir jāievēro. Un šai, šajā brauciena reizē es ceru, ka mēs gūsim atbalstu no Eiropas Savienības un no Eiropas parlamenta deputātiem, kā tas vienmēr bijis iepriekš. Paldies! Much, Lielas paldies, turpina Broka kungs. Paldies, ministra kundze, par sniegto informāciju, par to, ka esat gatavi par visiem šiem jautājumiem ar mums spriest. Un esat gatavi runāt arī par šiem ļoti traģiskajiem notikumiem. Es tiešām ceru, ka no tādām lietām varam izvairīties nākotnē, bet, protams, ka tas nav tikai jūsu valsts uzdevums vien. Jūs ir jāīsteno šīs debats ar Eiropas Savienību jo, nu, tie ir arī Eiropas uzņēmumi, kas vēlas, izvēle, kas vēlas iet to lētāko, vienkāršāko ceļu, un arī viņiem jāuzņems atbildība par darba drošību, un ir skaidri un gaiši jāpasaka Eiropas uzņēmumi, kas šādā veidā rīkojas un pārdod šādus produktus Eiropā, viņiem tomēr būtu jāpiemēt, jāpieturas pie zināmiem noteikumiem ar attiecībā uz darba drošību un jāpieturas pie zināmiem sociālā un darba tirgus standartiem, tā kā to paredz starptautiskā darba organizācija jeb SDO. Un tad nu, cerams, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies situāciju uzlabot. Tā, lai darbi, darba ņēmējiem ir darbs, bet lai tāpat laikā viņiem būtu godīgi cilvēki cienīgi darba apstākļi. Un Eiropa nedrīkst ļaunprātīgi izmantot situāciju Bangladešā, izmantot šo nabadzību To nedrīkst darīt arī Eiropas uzņēmumi. Tā ir mūsu kopēja atbildība, un domāju, ka kopīgiem spēkiem to mums izdosies atrisināt. Paldies! Thank you very much for coming. Thank you so much. Thank you. It's um, a um, book uh, that is written by our father. Come... Un tā tad, turpina priekšsādātājs Broka kungs, nonākam pie šī trīs dienu sesijas slavenākā, gaišākā brīža Kukana kunga ziņojums. Paldies, priekšsādātāji! Vai jūs tik lieliski to noformulējāt? Godātie kolēģi! 29. un 30. aprīlī, ne, no 28. līdz 30. aprīlim tika noturēta sestā sanāksme stabilizācijas un asociācijas parlamentārajai komitejai ES e un Melnkāns kontekstā. Tas notika Melnkāns pilsētās Podguricā un Budvā. Seši deputāti piedalījās eh, dele, šīs, šajā delegācijas sēdē. Jeļko Kacins, Anna Ibrisagiča, Francesko De Angelis, Nikos Tricogalus un Ulrika Lunačeka. Mums bija darba sesijas, sadarbojāmies ar mūsu kolēģiem no parlamenta, tikāmies ar politiskiem līderiem valstī, tostarp ar prezidentu, premjeru, diviem ministru vietniekiem. Mūsu delegācija bija pirmā augsta līmeņa es delegācija, kas devās uz Melnkalni pēc prezidenta vēlēšanām, kas bija diezgan pretrunīgas, bet, kad mēs ieradāmies, tad vēlēšana rezultāti bija beidzot pasludināti par galīgiem. Apmeklējums notika laikā, kad parlamentā tika īstenots boikots no opozīcijas puses. Trīs no sešām opozīcijas partarā, partijām parlamentu boikotēja to brīdi. E, e, vēlēšanas bija izšķirīgākais jautājums diskusijās par šo ļoti slaveno audio ierakstu skandālu, kas notika iepriekšējā vēlēšana laikā un kā rezultātā arī tika īstenots parlamentu boikots. Šī tēma aizēnoja visus citus jautājumus, kas parasti skar korupcijas apkarošanu un organizētās noziedzības izskaušanu. Nu, pāris vārdos informācija. Jums pirms pāris mēnešiem audio ieraksts parādījās no uh, kongresa sanāksmēm, kur līderi uh, runāja par to, kā izmantot dažādus valsts fondus, lielākoties eh, sociāla fondu ieguldījumus, lai atbalstītu partiju, pārstāvis. Tas, protams, bija pretrunā visu veidu demokrātiskiem noteikumiem un tā tālāk. Šie ieraksti parādījās uh, tajā pašā laikā, kad norisinājās prezidenta vēlēšanas, un tā rezultātā, protams, ietekmēja arī vēlēšanas. Iepriekšējais vēlēt, prezidents tika ievēlots ar pavisam nelielu balsu vairākumu. Un jāsaka, pat līdz šim opozīcija, zinām, opozīcijas daļa šos rezultātus neatzīst par uh, darīgiem. Un opozīcijas nostāja var šādā veidā formulēt. Audio ierakstu skandāls ir jāizmeklē gan politiski, gan tiesvedības iestādēs, piemērojot Kopenhāgenes kritērijus prezidenta vēlēšanu rezultāti ir galīgi un netiks uh, apspriesta delegācijā. Trūkumi, kas tika konstatēti vēl, vēlēšanu sistēmā, ir ļoti nopietni un, protams, pastāv joprojām. Tas nav mainījies laika gaitā. Melnkalne ir jāuzlabo savas vēlēšanas uh, sistēmu un noteikumu kopums. Opozīcijas iebildumi ir daļēji pamatoti un varas iestādēm tos vajadzētu ņemt vērā. Uh, Eh, lai arī viņu galvenā prasība atcelt vēlēšanas un organizēt jaunas vēlēšanas ir nekonstitucionāla. Parlamenta boikotēšanu kā soli nevar atbalstīt nekādās, nekādos apstākļos. Melnkalna riskē ar savu attīstības tempu mazināšanu un var rasties problēmas, ja, tā, ja netiek ar, ar demokrātiskām procedūrām, ja tās netiek risinātas šobrīd un netiek izveidotas atbilstīgas struktūras. Šo mūsu ieņemto nostāju mēs ļoti skaļi popularizējām arī parlament, Melnkans parlamentā un diplomātiski likām priekšā arī sanāksmē ar valdību. Jāatzīmē, ka parlamenta priekšsēdētājs cenšas parlamentu pēc iespējas vairāk iesaistīt problēmas un konfliktu risinājumā uzlabojot pašreizējo situāciju. Viņš šķiet ir ļoti pretim nākošs arī pret opozīcijas prasībām, kamēr vien opozīcija izsaka tos atbilstīgi konstitūcijai, bet tāpat laikā valdība tikai daļēji atzīst problēmu, bet sola pievērsties tai atbilstīgāk. Rekomendācijas tika pieņemtas līdz sanāksmes beigām, un tur iekļaut arī punkti par prezidentu vēlēšanām. Ir sniegts kopsavilkums arī par šo audio ierakstu skandālu, eh, atspoguļot arī trūkums vēlēšanu sistēmā. Politiskā stabilitāte eh, gan nav tik spēcīga kā iepriekš, bet tomēr nav arī radusies tāda būtiska nestabilitāte. Eh, parlamenta delegācija nāca klajā ar vienotu, konsekventu nostāju, un to arī izpratni uzņēma visas puses Melnkalnē. Mūsu diskusijas Melnkalnē skāra arī virkni citu tematu. Uh, un domāju, ka būtu būtiski pieminēt varbūt tikai šo galveno lietu. Turklāt gribu atzīmēt, ka otrdien šonedēļ tikāmies ar Ručičkungu un paplašinātajā prezidijā, un viņš mūs informēja, ka šodien ir, tiek noturēta ārkārtas parlamenta sanāksme kurā viņi vēlas likt priekšā iespējams risinājumu projekts, kā risināt jautājumu par opozīcijas prasībām, un viņš cer, ka tiks panākta vienošanās, ka situācija tiks atrisināta un parlamenta boikots tiks izbeigts. Priekšādātāji, nu lūk, tāda man informācija, paldies. Tānoka kungs tālāk, lūdzu. Paldies priekšādātāji, pavisam īsi. Nekas man cits nav sakāms, kā vien tas, ka pilnībā paļaujos uz Kukankunga sagatavoto ziņojumu. Tas ir mūsu galvenais melnkalnis šeit komitejā, un viņš tiešām pavisam ilgi un sen ir darbojies ar šo reģionu, viņš to labi pārzina, un līdz ar to kā references pat negrasos kaut kādā veidā apstrīdēt to, ko teica Kukankungs. Es par vēlēšanām tikai lasīju, protams, priecājos, ka situācija šķiet tiks drīzumā atrisināta, bet, nu, protams, no tā cerams tiks gūtas arī mācības attiecībā uz to, kā risināt, novērst vairākus trūkumus pastāvošajā vēlēšana sistēmā Nu, un, protams, ka prezidentam ir ļoti ierobežots izpildvars. Tas drīzāk ir tāds simbolisks samats, jo vairāk mm, teikšanas spēka ir premjeram un parlamentam, mm, bet tik un tā šī situācija, protams, ir jāizmeklē un visi šie jautājumi ir jānoskaidro. Uh, Es domāju, ka visas partijas šobrīd ir pieņēmušas politiskos vēlēšanu rezultātus, un parlaments cerams varēs darboties atbilstīgi ar opozīciju. Es biju klāt arī sanāksmē ar ārlietu ministru Luksaskungu, kurš te apgalvoja mums, ka drīz vien darbība atgriezīsies ierastajās sliedēs. Mankalna ir neliela valstiņa, un uh, zinām, ka tur ir tāda ļoti saliedēta sabiedrība, un šobrīd eh, ir tikai viens eh, riet, eh, Rietumu Balkānu sarunu vadīšanas punkts, un tas ir tieši šajā valstī, tāpēc ceram, ka situācija atrisināsies. Paldies! Kukan kungs, vai jūs gribat kaut kādā veidā atbildēt vēl Tanu kungam, jeb nē? Reizēm jau kā ir tā, ka, ne, ka nepatīk šāda veida apgalvojumi, tad gribas negatīvi izteikties. Kukan kungs saka, nē, nē, nē, paziņojumu no tā no kungu uzklausīju ar prieku un uh, labvēlību. Nu, šķiet abas puses to veiksmīgi atzīmēšu. Lielas paldies. Nu, tad tādā gadījumā sanāksim pasludinu par slēgtu. Plāk. Pūkstens 12. tātad pēc 5 minūtēm turpinās darbu paplašinātais prezidijs.